I think we can start. Liebe Kolleginnen, liebe Kollegen, meine. Godātie kolēģi, dāmas un kungi, man prieks jūs visus atkal šeit redzēt. Cerams, ka jūsu atvinājums ir bijis patīkams, esat labi atpūtušies un uzņēmuši, uzkrājuši pietiekam daudz spēku, lai izturētu vismaz līdz nākamajam atvaļinājumam. Tā kā arī es jūtos labi un varam sākt šodien darba kārtības pieņemšana vai ir kādi iebildumi? Neredzu. Protokols 11. Eh, un 12. jūlija sanāksme, vai varam to apstiprināt? Ja nav iebildumu, tā arī daram. Sanāksmes vadītāja paziņojumu, tādu nav. Un sākam uzreiz ar balsošanu. 17. gada budžets Izabele de Monte ir referente. Bet vispirms pārbaudām balsošanas iekārtas. Sākam balsot. Labi, es piekrītu. Mē, mēs jau esam pieraduši pie tā. Nestrādā balsošanas iekārta? pamēģiniet blakus iekārtu. Jā, viss kārtībā. Beidzam balsot. Viss ir kārtībā. Labi. Sākam ar pie, grozījumu 5928, kurš par pret atturas pieņemts. Tālāk 5909, kurš par pret atturas pieņemts. 5927, kurš par pret atturas noraidīts. Labi, pārbaudam 5, 9, 2, 7. Sākam balsot. Beidzam balsot. 17 par, 22 pret, neviens neaturas, noraidīts. Es 5, 9 vairs nesaukšu, tikai pēdējos divus ciparus. Tālāk 14, kurš par, pret, atturas. Izskatās, ka arī noraidīts, bet pārbaudam katram gadījumam, sākam balsot. Beidzam balsot. 19 pār, 22 pret, noraidīts. 26 pār, pret, atturas, noraidīts. Pārbaudām 26. Beidzam balsot. 27 par, 13 pret. Paldies! Izskatījās vizuāli pilnīgi savādāk. Nulle septiņi. Uz veselību. Tad pret. Atturas pieņemts. 5, 8, 8, 3 par. Pret atturas pieņemts. 5, 8, 8, 2 par, pret, atturas pieņemts. 5, 8, 8, 0 par, pret, atturas pieņemts. 5, 8, 7, 5 par, pret, atturas pieņemts. 5, 8, 7, 6 par, pret, atturas pieņemts. 5, 8, 8, 8 par, pret, atturas pieņemts. 5, 8, 7, 7 par, pret, atturas pieņemts. 5, 8, 7, 8 par. Pret, atturas pieņemts. Atturas Tālāk 5858, 5870 un 5897 arī tie ir identiski. Kurš par pret atturas pieņemts? 5867 par pret atturas noraidīts. 5859 un 5896 identiski, kurš par pret atturas pieņemts. 5, 8, 8, 9. Par? Pret? Atturas. Izskatās, ka noraidīts, bet pārbaudām. 5, 8, 8, 9. Sākam balsot. Beidzam balsot. 18 pār 23 pret noraidīts. 5891 par pret atturas. Izskatās, ka pieņemts, bet katram gadījumam pārbaudām. Sākam balsot. Beidzam balsot. 24 pār 17 pret pieņemts. 5, 8, 6, 8 par pret atturas pieņemts. 5, 8, 9, Nē, tas atkrīt. 5, 8, 6, 9 par. Labi, pārbaudām, sākam balsot. Beidzam balsot. 20 par, 21 pret. Noraidīts.

5, 8, 62, 72 un 93. Kurš par? Pret. Atturas. Pieņemts. 5, 9, 1, 8. Kurš par? Pret. Atturas. Pieņemts. 58, 52, 65, 87. Kurš par? Pret. Atturas. Pieņemts. 5, 8, 6, 6 par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 pret atturas noraidīts. Pārbaudam, sākam balsot. Beidzam balsot. 17 pār 25 pret. 1 atturas noraid, noraidīts. 5 9 0 0 par pret atturas noraidīts. 5 9 0 1 par pret pret, atturas noraidīts. 5902 par, pret, atturas pieņemts. 5903 par, pret, atturas pieņemts. 5908 par, pret, atturas noraidīts. Beidzam balsot. Viennozīmīgi, bet šeit tiešām tā neizskatās. Viennozīmīgi noraidīts. 59, 25 par, pret, atturas, pārbaudam. 59, 25. Sākam balsot. Beidzam balsot. 17 pār 25 pret, noraidīts. 58, 79 pār, pret, atturas, pieņemts. 59, 10 pār, pret, atturas, pieņemts. Tālāk grozījumi atzinumu projektam. Otrais kompromiss. Kurš par? Pret. Atturas. Pieņemts. Tālāk, trešais grozījums. Kurš par? Pret. Atturas. Pārbaudam. Nē, mēs balsojam par trešo grozījumu. Beidzam balsot. 18 pār 25 pret noraidīts. Tālāk kompromiss numur 3, kurš par pret atturas pieņemts. 11. grozījums par pret atturas. Pārbaudam arī šo 11. grozījums, sākam balsot, beidzam balsot. 20 pār 24 pret noraidīts. Kompromiss numur 4 par, pret, atturas, pieņemts. 12. grozījums par, pret, atturas, noraidīts. 14. kurš par, pret, atturas, pārbaudām, pārbaudām 14. grozījumu. Sākam balsot. Beidzam balsot. 16 pār 27 pret noraidīts. 19. Kurš par? Pret. Atturas. Noraidīts. 21. Par. Pret. Atturas. Pieņemts. 22. Par. Pret. Atturas. Pieņemts.

atturas pieņemts. 28. par pret atturas pieņemts. Pārbaudām 28. sākam balsot. Beidzam balsot. 22 par, 21 pret. Un jūs tad, ā, tā tad noraidīts tomēr. 22 pret 22, viņam nav kartītes līdz. Atturēšanās gan bija šķiroša, saka priekšsēdētājs. 27. kurš par? Pret. Atturas. Noraidīts. Kompromiss numur 5 par. Pret. Atturas. Pieņemts.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 42. Pa... Nē, tas atkrīt. Jeb neatkrīt. 39. mēs nobalsojām, tad 42. Kurš par? Pret, atturas, noraidīts. 43. par? Pret, atturas, pieņemts. 40. par? Pret, atturas. Izskatās, ka pieņemts, bet pārbaudām 40. sākam balsot. Beidzam balsot. 25 pār 18 pret. Pieņemts. Tālāk balsojums pa daļām. Tas vēl ir mainījies. Pirmā daļa tiek balsots par tekstu bez vārda green pirmajā teikumā. Kurš par? pret. Pārbaudam. Sākam balsot par pirmo daļu. Beidzam balsot. 23 par, 20 pret, 1 atturas, pieņemts. Otrā daļa, kurš par, pret, atturas, pieņemts Pieņemts. Tālāk. 44. Par. Pret. Atturas. Noraidīts. 46. Par. Pret. Atturas. Pieņemts. 47. Par. Pret. Atturas. Noraidīts. Kompromiss numur 6. Par. Pret. Atturas. Pieņemts. 48 par pret, atturas, noraidīts. 54 par, pret, atturas, pieņemts. 55 par, pret, atturas, noraidīts. 56. Un tur gan bija viennozīmīgi skaidrs, bet nu labi, pārbaudām 55. To. Sākam balsot. Beidzam balsot. 20 pār 21 pret 3 atturas. Īstenībā knaps pārsvars, bet noraidīts. Noraidīts vienalga. 56. par pret atturas pieņemts. 57. par pret atturas pieņemts. 58. par pret atturas pieņemts. 59. par pret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 izskatās, ka pieņemts, bet pārbaudām 62. grozījumu. Sākam balsot. Beidzam balsot. 19 pār 25 pret. Noraidīts. 69. Par. Pret. Atturas. Noraidīts. 70. Par. Pret. Atturas. Noraidīts. 68. Par pret, atturas, pieņemts. 71. par, pret, atturas, pieņemts. 72. par, pret, atturas, pieņemts. 73. par, pret, atturas, noraidīts. 74. par, pret, atturas, noraidīts. 75. par, pret, atturas, pieņemts. 76. par, pret, atturas, to pārbaudam. Pārbaudam 76. sākam balsot. Beidzam balsot. 21 pār, 23 pret, noraidīts. Tad eh, balsojam gala balsojumu. Sākam balsot. Markus Pīper, jums jāpiesaka pirms tam ir pārtā tad skaidrs, beidzam balsot. 42 tad pār, 2 pret, 1 atturas. Paldies uh, referentei! kommen auch noch Abstimmungen, aber. Mums turpinās balsojumi, bet tie nav tik gari, kā šis bija. Tā, tālāk ir stratēģija attiecībā uz sašķidrināto dabas gāzi un gāzes glabāšanu. E, referente ir Klaudija Montero de Aguilā. Pirmais kompromiss par, pret, atturas, pieņemts. Kompromiss 1A par, pret, atturas, pieņemts. Astotais grozījums par, pret, atturas, pieņemts. Devītais par, pret, atturas, pieņemts. Vienpadsmitais par, pret, Pārbaudām 11. grozījumu. Sākam balsot. Beidzam balsot. 25 par, 16 pret, 2 atturas pieņemts. 12. par, pret. Pārbaudam arī šo. 12. Sākam balsot. Beidzam balsot. 22 par, 19 pret, 2 atturas, pieņemts. Kompromiss numur 2 par, pret, atturas, pieņemts. Mutiskais grozījums. Vai kāds iebilst pret mutisko grozījumu? Tā nav. Labi, tad balsojam. Kurš par? Pret. Pārbaudām. Sākam balsot. Beidzam balsot. 20 pār, 23 pret. Noraidīts. Kompromiss numur 3 pār. Pret. Atturas pieņemts. Trīsdesmit pirmais. Kurš par? Pret. Atturas noraidīts. Trīsdesmit otrais par. Pret. Atturas pieņemts. Balsojums par daļām. 33. pirmā daļa. Kurš par? Pret. Pārbaudam. Pirmā daļa. Sākam balsot. Beidzam balsot. 19 pār 24 pret noraidīts. Otrā daļa, kurš par? Pret. Atturas noraidīts. 34. par, pret, atturas, pieņemts. 35. par, pret, atturas, pārbaudam. Man jau likās, ka pieņemts, bet nu pārbaudam, sākam balsot. Beidzam balsot. 22 par, 20 pret, pieņemts. 36 par, pret, atturas pieņemts. Kompromiss numur 4 par pret atturas pieņemts. Kompromiss numur 5 par pret atturas pieņemts. 50. par pret atturas pieņemts. Kompromiss numur 6 par pret atturas pieņemts.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 pret, atturas, pieņemts. 68. par, pret, atturas, pieņemts. Kompromiss numur 9 par, pret, atturas, pieņemts. 78. par, pret, atturas, pieņemts. 79. par, pret, atturas, pieņemts. 80. par, pret, atturas, pieņemts. 81. par, pret, atturas, noraidīts. 82. par, pret, atturas, noraidīts. 83. par, pret, atturas, noraidīts. Kompromiss numur 10 par. Pārbaudīt? Labi. 83. pārbaudām. Sākam balsot. Beidzam balsot. 23 par, 19 pret. Paldies. Ir pieņemts. Desmitais kompromiss. Kurš par? Pret. Atturas pieņemts. Kompromiss numur 11 par pret, atturas pieņemts. 90. par, pret, atturas, pārbaudām, izskaties, ka noraidīts, bet pārbaudām 90. Sākam balsot, beidzam balsot, 27 par, 15 pret, pieņemts. 91. par, pret, atturas noraidīts, 92. par, pret, atturas noraidīts, 93. par, pret, atturas noraidīts. Tad gala balsojums. Sākam balsot. Beidzam balsot. 37 par, un vienu papildus balsu, 38, tātad 5 pret, neviens neaturas, pieņemts. Un paldies referentei. Tālāk mums vēl ir viens balsojums otrajam lasījumam, padoms nostāju attiecībā uz tehniskām prasībām par iekšēju ūdensceļu kuģiem. Viens balsojums tikai, tas ir personāla balsojums. Sākam balsot. Beidzam balsot. 40 par, 1 pret, 1 atturas. Ivo Belets bija referents, apsveicam viņu ar to. Šodien mēs esam pabeiguši balsojumus. So. Oh. Thank you very much. Thank you. <laughs> <laughs> well done. Gute Macht. Ja, aber manchmal sieht man es wirklich nicht. So, da wir ein bisschen in Zeitverzug sind, machen wir gleich weiter. Nu, mēs esam nedaudz iekavējušies, tādēļ eh, tūlīt atsākam darbu, un es aicinu tos eh, kolēģus, kuri vairs nevēlas palikt zālē, tad ātri arī to atstāt. Es geht jetzt zum Bericht über die Anwendung. Tagad ir uh, ziņojums par to, kā tiek piemērota padomas direktīva, ar kuru īsteno principu, kas paredz vienlīdzīgu attieksmi pret vīriešiem un sievietēm attiecībā uz pieeja precēm un pakalpojumiem. Un tagad vārds ir uh, referentam, atzinumu sagatavotājiem Nielsenkungam. Patiesībā šis jautājums ir daudz svarīgāks nekā tas dažiem varētu šķist. Mēs esam atbildīgi gan par transportu, gan turisma jomu. Un uh, mana pa, paša pieredze, uh, esmu arī bijis reģiona vadītājs un uh, esmu konstatējis to, uh, ka ir lietas, ar ko turisti ir apmierināti, un uh, ir lietas, ar ko viņi nav apmierināti. Un jautājums par vienlīdzīgu attieksmi ir ļoti būtisks turistiem. Ja mēs vēlamies stimulēt turismu attīstību, tad šie jautājumi arī ir jāņem vērā. Ir daži ļoti būtiski jautājumi. Mums ir jānodrošina, lai attieksme pret vīriešiem un sievietēm būtu uh, Eh, līdztiesīga attiecībā uz piekļuvī precēm un pakalpojumiem. Eh, koplietošanas eh, ekonomikā ir problēmas tāpat sabiedriskā transportā notiek seksuāla uzmākšanās atsevišķos gadījumos ir jānoskaidro atbildīgie šādos nodarījumos, jo ir saņemti ziņojumi par šādiem notikumiem. Dalību valstu valdībām un pašvaldībām ir liela loma īstenojot šos uh, pasākumus, un ir e, jācer, ka nacionālā līmenī e, tiek piešķirts atbilstošs finansējums. Tālāk par barošanu ar krūti publiskās e, vietās uz to attiec šī uh, Eh, šī direktīva un eh, cerams, ka tiks veikti atbilstoši pasākumi. Arī tas ir daudz svarīgāk nekā dažiem varētu šķist. Esmu gatavs uzklausīt kolēģu viedokli, lai šo atzinumu uzlabotu vēl vairāk. Paldies! Paldies! Tagad vārds Džordžam Baham. Paldies priekšsādātāji. Vēlos pateikties kolēģiem par Jensenam, par Jensam Nilsonam par viņa veikumu. So, es funkcioniet. Kad laikā mikrofons atkal darbojas. Nu, šis jautājums tiešām ir būtisks un uh, izraisa interesi. Mums ir jāstrādā pie jautājumiem, uh, kas saistīti ar turismu un transportu, un uh, ir jautājumi, kas. Uh, ir jārisina. Kolēģim ir taisnība, kad viņš norāda uz uzmākšanās gadījumiem sabiedriskā transportā. Tā ir milzīga problēma. Un šeit uh, ir uh, jāvēršās pret atbildīgajiem uh, par šiem nodarījumiem. Un uh, šeit arī ir norādīts atzinumā tas, ka nav līdztiesības starp atsevišķām dalību valstīm, starp šīm uh, situācijām. Šis uzdevums ir diezgan grūti pieeja uh, uh attiecībā uz pasākumu īstenošanu ir atšķirīga dalību valstīs un ir arī uh, nepietiekams datu apjoms pieejams par šo situāciju. Nu, tie bija tie galvenie, tātad galvenie punkti, ko gribēju pieminēt tālāk par uh, uh barošanu ar krūti, nu, uh, arī turismam tas varētu būt uh, nozīmīgi, un sastā punktā vajadzētu arī atsauci uz turismu iekļaut. Tālāk ir arvien vairāk sieviešu, kas vada autobusus un kravas automobīļus, un šīm sievietēm autovadītājām ir lielas problēmas autostāvvietās, it īpaši attiecībā uz uh, higienas nodrošināšanu un at attiecīgiem pakalpojumiem un um, jo viss ir orientēts uz uh, vīriešu dzimumu uh, autovadītājiem, un par to arī ir jārunā šajā atzinumā. Paldies! Paldies! Tagad izaskuna Bilbao. Muchas gracias, presidente. Paldies, priekšsēdētāji. Es uzstāšos kolēģis Meisteris vietā, paužot viņas viedokli, jo viņi nevarēja personiski ierasties. Viņi norāda, ka attiecīgi direktīva ir pieņemta 2004. gadā. E, trans e, atzinums attiecas uz iniciatīvu ziņojumu, un šeit ir uh, saistīta eh, runa par jautājumiem attiecībā uz transportu. Šeit ir jārunā par līdztiecību vīriešiem un sievietēm iekļūšanu diskotekās, sporta eh, telpās un citur. Vilsona kungs norādīja vairākus ļoti noderīgus punktus, kur dzimumu diskriminācija um, var būt noderīga izmantojot um, E, sabiedrisko transportu, kā arī astotais punkts, kas attiec uz palīdzību e, grūtniecēm lidma, lidoģumos un devīto punktu par barošanu ar krūti e, transportā. Un šeit mums vajadzētu e, lemt par to, vai pakal, transporta pakalpojumu sniedzēji varētu paredzēt šādus uh, pakalpojumus, paredzot atsevišķas uh, telpas sievietēm, uh, kā arī nodrošināt eh, liftus un mehāniskās kāpnes eh, metrostacijās un citur, kas ir nepieciešami, piemēram, sievietēm ar bērnu ratiņiem vai eh, personām ar ierobežotu pārvietošanās iespēju. Un tas ir kolēģis Meisners eh, viedoklis. No manas puses vēlos uzsvērt divas lietas. Pirmkārt, apdrošināšanas jomā daudzkārt sievietes tiek diskriminētas, jo uh, tās maksā augstāku apdrošināšanu, eh, tad, kad saskaņā ar ziņojumiem sievietēm parasti ir mazāk avārija un tās ir mazāk nopietnas. Un otrkārt, eh, runājot par eh, vagoniem, tika paredzēt tikai sievietēm, vairākās valstīs ir tāda pieredze, bet mums vajadzētu uzņemt ar, normali, ar normalitāti, jo Eiropas valsts, kuras sāk definēt eh, transporta sistēmu ar atsevišķiem vagoniem sievietēm, eh, tas ir saistāms ar sensibilizācijas un izglītošanas jautājumu, lai Eh, vardarbība un diskriminācija pret sievietēm transportā, eh, kas ir sekas nevienlīdzībai, tiktu uh, iznīdēta. Tāpēc mums ir jādomā par sensibilizācijas jautājumu, par kampaņām, uh, jāveido kampaņas izglītošanai un arī līdztiesības kampaņas, uh, lai sievietes, kuras ir ar amatiem uh, Eh, kuras strādā sabiedriskajā transportā, arī varētu eh, dzīvot līdztiesīgā situācijā. Turklāt, ja mēs redzam to, ka eh, pa, par pārtīšanas galdiem runājot bērniem, tie nevienmēr atrodas sieviešu toaletēs, vai ja tādi ir, tad tie ir tikai sieviešu toaletēs. Šeit nav runa par to, ka tas būtu pa, eh, sieviešu vai vīriešu jautājums, bet pāri ir dažādi, un mums ir infrastruktūras jāparedz ņemot vērā šo daudzveidību. Tālāk par barošanu ar krūti sabiedriskā vietā. Mēs esam redzējuši polemiku daudzkārt pilnīgi neticami, taču mums ir jāicina, lai tās tiktu uztvērts eh, kā eh, normāla parādības e-sabiedriskā eh, transportā Eiropas līmenī. Un ir jāveic kampaņas dalību valstīs, lai būtu sensibilizēšanas kampaņas un tiktu aizsargātas mātes un it īpaši bērni. Paldies! Jās paldies un uh, Loba, Robertam Zīlēm vajadzēja runāt, bet devu vārdu vispirms sievietei, un tagad vārds jums. So I would prefer to not to say anything. <laughs> Thank you. Es uh, par šo jautājumu neko uh, nevēlos teikt. Tagad Kīts Teilors lūdzu. Liels paldies priekšsēdētāji. Es iemācījos šonadēļ jaunu vārdu Un varbūt var arī nožēlot, ka man vajadzēja tik uh, daudz laika, lai iemācītos šo jauno vārdu androcentrisms. Varbūt tulki nezina, bet uh, tas nozīmē prakse apzināta vai nē, uh, lai izsekotu uh, lai novietot pasaules uzskata centrā vīriešus, vīriešu dzimumu cilvēkus vai uh, viņu uzskatus. Nu, uh, Eh, šis eh, tad ir eh, jautājums par sieviešu specifiskām vajadzībām mobilitātes jautājumā, un es domāju, ka mums ir jācīnās pret androcentrismu, jābūt piesardzīgiem, protams, barošana ar krūti, bērnu pārtīšana. Uh, uh, grūtnieces uh, avio pār uh, lidmašīnās. Protams, šie jautājumi ir svarīgi, bet ar tiem nevar aprobežoties. Mums visiem ir uh, jāizdara secinājumi, kaut kas jāmācās no šīs situācijas, ne tikai uh, domājot par turismu un uh, nu, eh, nu pat eh, piedzīvoja pārsteigumu, kad eh, parlamenta automašīnā mani vēda uz Strasbūras sanāksmi un to vadīja sieviete. Un es teicu, nu, tā ir pirmā reize, kad šajā šoferdienestā ir arī sievietes autovadītājs. Un viņi teica, jā, no 90 šoferiem tikai divas ir sievietes. Nu, es domāju, ka mums pašiem sava māja tad ir jāsaved kārtībā vispirms. Transporta. Uh, uh pakalpojumiem ir uh, jābūt uh, dzimuma ziņā neitrāliem. Tie ir cilvēki. Uh, Un viņi ir jāciena ne tikai tādēļ, ka viņi baro bērnu ar krūti vai ir grūti viņiem e, iesaisties uh, lidmašīnas uh, sēdeklī, ir arī citi iemesli, kādēļ uh, viņiem ir jāpalīdz, un esmu gatavs sagatavot ieteikumus šai jautājumā. Paldies, tagad Inesā Jālas Senders. Bueno, me alegro que algunos pues hayan aprendido, aunque sea ar prieku uzzinu, ka da, daži ir iemācījušies, lai gan varbūt nedaudz vēlu, ko nozīmē androcentrisms, lai gan mēs ar to saskaramies no nu, jau gadsimtu ilgi, gadsimtiem ilgi. Tā kā e, esiet sveicināti mūsu klubā. Vēlos pateikties Nilsona kungam par sagatavoto ziņojumu, kas ir ar īpaši jūt, skata īpaši jūtīgus aspektus. Turklāt viņa dalībvalsts ir viena no nu, visadvansētākajām attiecībās standartiem, pasākumiem un kampaņām, lai sensibilizētu un nodrošinātu vienlīdzīgu piekļuvu vīriešiem un sievietēm pakalpojumiem, taiskaitā arī uh, vienlīdzīgam atalgojumam. Es vēlējos norādīt arī no savas puses to, ka direktīvā ir runa par piekļuvu pakalpojumiem, tomēr saprotu, ka pakalpojumi arī nav neitrāli. Piemēram, pakalpojumu sniedzējs, kā to sniedz, arī ir daļa no šīs struktūras, tāpēc es vēlētos, lai kaut kādā veidā mēs varētu iestrādāt kādas rekomendācijas attiecībā uz to daļu, kas attiecas uz pakalpojumu paketi turismā, viesnīcu, eh, biznesā, jo tas, kurš eh, izmanto šo pakalpojumu, neapzinās to, kādā verdzības, pusverdzības stāvoklī dzīvo Eh, istabenes viesnīcās, eh, sievietes, kas tīri istabas, kādā eh, situācijās dzīvo darbinieces virtuvē, jo es vēlētos, lai mēs e, runātu par šo aspektu visaptverošākā veidā un ņemtu to vērā. Tāpēc es gribētu aicināt piedāvāt Skrāmerkulgam, kurš ļoti jūtīgi izturas pret šiem jautājumiem, ka komisāre Bulča kura pirms dažām nedēļām organizēja semināru, tas bija pirms atvaļinājuma, pār sievieti transportā un mobilitātē. E, lai tiktu izdarīti kādi slēdzieni šajā sakarā. Un es gribētu vai nu e, sasaukt e, kopīgu sanāksmi vai uzaicināt Vulčas kungu, kundzi uz sanāksmi un dzirdētu viņas viedokli vairāk šajos jautājumos, jo izskanēja ļoti interesantas domas, un, manuprāt, mēs ļoti daudz varam mācīties attiecībā uz transporta eh, jomu, gan piedāvājumu, gan piekļūst ziņā, un arī vēlos norādīt to, kā. Eh, research ģenerāla direkcijā, gatavojot programmu apāršanas 2020, tika izstrādāta spēcīga stratēģija, lai mēģinātu noteikt formulu, saskaņā ar kuru visas darbības būtu e, saistītas vai ņemtu vērā vienlīdzīgi piekļuvi gan pakalpojumiem, gan pārvaldībai, gan dizainam. Un e, tāpēc būtu interesanti apzināties, ko mēs varētu ieteikt komisijai un komisārei, lai pastāvētu iespēja noteikt šos pašus aspektus transportam. Un visbeidzot vēlos pateikties par pieminēto jūtīgumu tēmu. Es domāju, ka Eh, sieviete ar uh, invaliditāti arī ir elements, kas ir jāņem vērā. Ļoti bieži tas tiek aizmirsts un, konkrē, un it īpaši transportā as, eh, un piekļuvē turismam personas ar invaliditāti tiek vispārinātas, bet ir tādas personas kā mātes ar invaliditāti, kam ir sava specifika, kas ir jāņem vērā. Paldies! Danke sehr. Jetzt Lucy. Paldies. Tagad Lūsija Andersona. Thank you. Well, I wanted to very... Paldies. Es vēlējos atbalstīt uh, Jēnsa Nilsēna sagatavotu atzinumu projektu. Tas ir izcils. Un es domāju arī uh, Alde vārdā es gribētu teikt, ka mums ir jāpaplašina skatījums un jādomā arī par aprūpētājiem. Nevienmēr tās ir sievietes un kas rūpējas par bērniem un gados veciem radiniekiem, un šī transporta pieejamība visiem ir nopietns jautājums, kas jārisina visā Eiropā. Ir atsevišķās pilsētās situācija ievērojami labāka nekā citās, un tādēļ vajadzētu šo uh, šīs atšķirības mazināt un situāciju izlīdzināt. Un Eiropas dzimumu līdztiesības institūts ir norādījis, cik svarīga ir infrastruktūra attiecībā arī uz aprūpētājiem, un tas sasaucas arī ar turisma attīstību, ja sievietes uh, zina, ka eh, jādodas uz vietu, kur viņām būs ļoti grūti pārvietoties kopā ar ģimeni, ka varbūt šī eh, vieta ir eh, draudzīga turistiem, bet sabiedriskais transports nav piemērots, lai pārvietos kopā ar maziem bērniem vai ar gados veciem radiniekiem, tad šādi gala mērķi viņām nav pievilcīgi. Un būtībā tas viss ir sabiedrības interesēs nodrošināt šīs tiesības pilnīgi visiem. Paldies komisijas vārdā uzstāsies uh, juridiskā dienesta pārstāvis. Stāvis atvainojiet. Thank you, Mr. Chair. Thank you. Paldies priekšsēdētāji, godātie deputāti, pateicamies par e, jūsu pausto interesi un bažām par šo jautājumu. Runājot par e, dzimumu līdztiesības direktīvas īstenošanu attiecībā uz piekļuvu precēm un pakalpojumiem, uh, visas dalību valstis ir transponējušas direktīvu un izveidojušas procedūras tās īstenošanai. Komisija turpinās monitoringu un sniegs atbalstu dalību valstīm, lai varētu pilnībā izmantot uh, direktīvas potenciāli nodrošināt dzimumu līdztiesību Eiropā. Komisija šobrīd neuzskata, ka būtu jāizdara grozījumi Eh, šajā direktīvā, bet mēs varam apspriest eh, direktīvas īstenošanu dalību valstīs un it īpaši noteiktos izņēmums attiecībā uz vienlīdzīgu attieksmi. Komisija ir uzsākusi divas eh, pārkāpuma procedūras pret um, dalību valstīm un turpina intensīvu dialogu ar dalību valstīm par pilnīgu direktīvas īstenošanu. Komisija ir apņēmības pilna nodrošināt līdztiesību visā Eiropas Savienībā un panākt direktīvas īstenošanu visās dalību valstīs. Mēs ņemam vērā parlamentu paustās bāžas par to, kā uzlabot uh, dzimumu līdztiesību situāciju Eiropā. Paldies! Un tagad vēlreiz vārds uh, referentam Jensam Nīlsenam. Paldies! par šo diskusiju. Es arī gaidu kolēģu sagatavotos grozījumus. Mēs sagatavojam atzinumu sieviešu tiesību komitejai. Šim atzinumam ir jābūt lakoniskam un mēs, mums ir jāaprobežojas ar mūsu kompetenci jomām, proti transportu un turismu. Un uh, mani priecē tas, ka tiek papildināti jautājumi, kas saistīti ar turismu. Tas noteikti šie ierosinājumi uzlabos manu atzinumu projektu. Paldies! Paldies! Uh, grozījumu iesniegšanas termiņš ir 8. septembris, pulksten 12. dienā. Tagad nākamais. Uh, darba kārtības punkts - ieguldījumi darba vietās un izaugsmē, maksimāla Eiropas struktūrālo un investīciju fondu ieguldījumu izmantošana. Un uh, Zlotauska kungs ir referents. Vārds jums. Paldies, priekšsēdētāji. Un tagad runāšu poļu valodā. Es īsumā gribu jūs informēt par sava atzinuma pamat uh, nostādnēm. Tas ir atzinums, kas tiek gatavots Reģionālās attīstības komitejai. Mūsu iepriekšējā sanāksmē, kā jūs uh, zināt, šis jautājums izraisīja daudzu kolēģu interesi. Jūsu priekšā ir deviņi punkti, bet uh, tas jau ir tikai darba sākums. Gribu norādīt, ka Eiropas eh, struktūrālie fondi dod lielu ieguldījumu infrastruktūras uzlabošanā. Mums ir vairāki fondi, uh, Un transports ir Eiropas ekonomikas mugurkauls. Mēs tomēr nevaram ignorēt tās kļūdas, kas ir pieļautas. Ir virkne vērienīgu projektu, kas nav vēl, kas ir pabeigti, bet ir arī uh, robi, ja tā varētu teikt, mūsu infrastruktūrai tīpaši uz robežām. TNT tīkla pabeigšana nebūs eh, iespējama, ja neizmantosim pilnībā struktūra fondu dotās iespējas. Svarīgi ir arī īstenot eh, pareizu plānošanu, ņemot vērā gan nacionālā perspektīva, gan reģionālās un vietējās vajadzības. Tās ir labāk jāņem vērā, eh, pieņemot lēmumus. Mums ir jāpiesaista eksperti un jānodod uh, zināšanas dalībvalstīm attiecībā uz liela apjoma investīcijām. Ir uh, jādomā ne tikai par fondu iztērēšanu, bet arī jārūpējas par to, lai izveidotā infrastruktūra uh, iekļautos plašākā kopainā. Ja centrālajās un austrumvairāps valstīs tas ir īpaši būtiski, jo no tā ir atkarīgs mūsu integrācijas process. Un tagad esmu gatavs uzklausīt jūsu ierosinājumus un esmu uh, pārliecināts, ka mums izdosies arī vēl uzlabot šo atzinumu. Paldies! Paldies! Tagad viens Vandekamps. Paldies priekšsēdētāji. Es arī vēlos pateikties autoram par sagatavoto atzinuma projektu. Es varu Uh, piekrist uh, šiem jautājumiem un nostādēm, un man ir viens jautājums. Komisija ir daudz strādājusi pie principa vai nu izmantojiet finansējumu, vai arī tas tiek zaudēts. Jā, šis princips ir labs, bet es arī dzirdu, ka uh, tas atgadās diezgan bieži centrālu un austrumu Eiropas valstīs, kohēzijas valstīs jautājums tāds. Varbūt mē, mums vajadzētu pievērst lielu, lielāku uzmanību šīm valstīm, jo tiešām žēl, ka nauda, kas ir pieejama transporta infrastruktūras attīstībai, netiek izmantota, jo netiek apstiprināti projekti vai nav sagatavots vides eh, ietekmes novērtējums vai reģionālās varas iestādes nerīkojas pietiekam aktīvi. Es domāju, ka to visu varētu uzlabot. Un mums vajadzētu vēlreiz padomāt par šo principu, izmantojiet finansējumu vai arī tas tiek zaudēts. Paldies! Eh, nu, varbūt viens eh, tāds komentārs, tas ir uh, komisijas jautājums, bet um, arī no parlamenta pieredzes mēs uh, konstatējām, ka uh, projekti iestrēgst, ne, nevirzās uz priekšu un mums vajadzētu izmantot šo situāciju izdarīt spiedienu, jo tas attiec ne tikai uz mums, uz komisiju, bet arī uz mums. Un tagad Kristīna Revodalona. Paldies priekšsēdētāji. Vispirms vēlējos pateikties atzinuma autoram. Jā, tas iet pareizā virzienā. Jūs uh, izceļat, uh, cik svarīgi ir struktūra fondi uh, TNT tīkla īstenošanā transporta jomā. Nu, bet vēl varētu pievienot uh, atsevišķus punktus. Vajadzētu papildināt punktu par sinerģiju ar Eiropas fondiem. Uh, Uh, transporta projektu jomā, lai varētu efektīvi finansēt transporta infrastruktūru. Otrakārt būtu jāuz, jāizceļ, ka tematiskā koncentrācija struktūra fondu ietvaros nedrīkstētu kavēt reģions investēt ilgspējīgā trans, transportā, it īpaši uh, tajos uh, uh, reģionos, uh, kurām ir, kuriem ir uzspiest tematiskā eh, konsultēšanās, neņemot vērā transporta jautājumus tālāk. Runājot par svirošanas efektu, transporta jomā šis efekts tu, tuvojas nullei. Un, eh, kad tika veidots instruments Connecting Europe, tika konstatēts, ka struktūra fondi vislabāk var nodrošināt transporta nozars attīstības finansējumu. Un tāpat būtu labi, ja Eh, struktūra fondiem neattiektos valsts atbalsta noteikumi. Tas palīdzētu daudz vieglāk sagatavot projektus vietējiem spēlētājiem, kurus bieži vien eh, kavē darboties ļoti sarežģīti un smagnēji noteikumi. Paldies! Tagad Matis van Miltenbergs. Dank u, voorzitter. Eh, ook al ben ik niet officieel de schaduwrapporteur. Yes, priekšsēdētāji. Es uh, aizvietoju mūsu ēnu referentu, kurš nevarēja ierasties uz šo sanāksmi. Pateicos uh, kolēģiem par sagatavoto uh, atzinumu projektu. Es esmu uh, strādāju pie iniciatīvas ziņojuma reģiona attīstības komitejā par šiem jautājumiem. Tiešām mēs zaudējam mūsu pieeja priekšā stāvošās eh, iespējas atbalstīt mobilitāti. Par to mēs šai ziņojumā nerunājam pietiekam par uh, eh, ISF. Eh, mēs uh, domājam ne tikai par transporta nozars attīstību, bet arī par zemu oglekļa ekonomikas attīstību, lai uh, mazinātu globālo sasilšanu. Uh, Tātad ir jārunā ne tikai par transporta infrastruktūru eh, centrālā un austrum Eiropā, bet visā Eiropā kopumā. Un tādēļ nevajag, konc nevajadzētu koncentrēties tikai uz vienu Eiropas daļu. Eh, ir eh, iespējams pārdalīt naudu, lai atbalstītu viedās transporta sistēmas, viedus risinājumus, ilgtspējīgu Uh, mobilitāti pilsētās. Es vēlētos, lai šie jautājumi būtu atspoguļot atzinumā. Turklāt struktūras un e, uh, fondi, struktūra fondi varētu tikt izmantoti jautājumiem, kas ir cieši saistīti ar transportu un turismu, inovācijās, automobīļu mm, industrijā mēs varētu uh, izstrādāt uh, jaunus projektus, izmantojot um, Eiropas struktūra fondus. Tāpat mēs arī vēlētos, lai šajā atzinumā būtu vairāk runāts arī par turismu jautājumiem. Mēs gatavojam uh, atbilstoši grozījumu šim atzinumu projektam. Paldies, Karim Delī tagad. Paldies, priekšsēdētājs. Piekrītu kolēģiem Matisam, eh, citiem vārdiem sakot, mums vajadzētu mitēties balsot par tekstiem ar klimatiskiem mērķiem, jo parlaments tieši tāpat kā komisija tiem būtu pienākums mums piedāvāt projektus, kas atbilst tam, ko mums vajadzētu līdzfinansēt. Un tad, kad es uzli, Eh, uzlūkoju esošo situāciju, tad jākonstatē, ka projekti kopumā vai tie attiektos uz eh, autoceļu paplašināšanu atce, eh, un dzelzceļš nozar, kurā ir jāinvestē, mazāk tiek ņemts vērā, tad, manuprāt, šajā ziņojumā ir jāpieprasa novirzīt nākotnes investīcijas, lai attīstītu multimodālo eh, transportu, pārobežu transportu un arī jaunās tehnoloģijas. Katrā ziņā domāju, ka šī ziņojuma sakarā ir jādomā par trim mērķiem - CO2 mērķis pirmais, drošība otrais un investīcijas, kuras drīkst notikt tikai tad, ja tiek minimizētas ārējās izmaksas. Domāju, ka šajā ziņojumā nosūtītais vēstījums ir tāds, ka ir jāsāk dzīvot 21. gadsimtā. Es domāju, ka ir jāmet miers lielajiem nedrīgajiem darbiem, ir jādomā par uh, Um, pilsētu mobilitāti, kas ir ilgtspējīgi, kas rada darbvietas. Un katrā ziņā es ļoti rūpīgi sekošu tam, kā attīstās šis ziņojums, jo es uzskatu, ka mums, kā Eiropas parlamentam, ir sava nopietna loma šajā situācijā. Paldies, priekšsēdētājus! Paldies, Inesa Jālsender, nākošais runātājs. Paldies, priekšsēdētāji! Es uzklausīju priekšlikumus ziņojuma sakarā un gribēju vēlreiz pasvītrot to, ka mēs saskaramies ar nopietnu problēmu starp nacionālajiem plāniem un Eiropas Savienības plāniem. Eh, mēs varam šeit eh, lemt, tai skaitā pat ar valdībām, jo tas ir arī padomas lēmums par lielisku plānojumu un finansējumu. Uh, Eh, kas varbūt pat nav, nav pietiekams, bet tomēr ir pieejams, taču pēc tam nacionālajie plāni neatbilst šiem pl ne plāniem, ne termiņiem, ne finansējumiem, ne arī e, e, novilktajām trasēm. Un es domāju, ka mums vajadzētu nākošajā pusgadā runāt vairāk par Eiropas plānojumu un Eiropas tīkliem, lai dalība valstis tos ņemtu vērā savos nacionālajos plānos, kuri beigās iznāk tādi, kuri galīgi nav sakrā un saistām ar to, ko mēs lemjam šeit. Tālāk domāju, ka. Uh, situācija pasliktinās attiecībā uz fondu absorbēšanu. Piemēram, Dienvidu valstīs, neizskaitā manā valstī, kapacitāte ir, bet Mēs esam zem Katainenā stingrās taupības un citiem noteikumiem, un mēs nevaram līdzfinansēt nevienu pašu eiro. Līdz ar to mēs mūsu valstī jau slēdzam budžetu, jeb kāda veida izdevumiem šajā jomā, lai gan ir septembris un vēl ir līdz gada beigām daudz laika. Tālāk uh, ir eh, situācija, ka tēriņi nav iespējami. Jau citiem ir termiņas, termiņi ar termiņiem. un plānošana transportā un infrastruktūrās nav tik vienkārši, ir vajadzīgs laiks un kapacitāte, un, piemēram, Rumānijā eh, problēmas ar piemienu fondiem un de eh, decentralizācija nav pilnībā iztenota, un visbeidzot par budžetu pārpalikumu, par kapacitātēm, eh, kā tas bija Berlīnas lidostas gadījumā tomēr iznāk, ka ir nacionālajie plāni, kas netiek īstenoti. Un mums tāpēc vajadzētu vairāk uzstāt uz to, lai nacionālajie plāni Eiropas semestrī ņemtu, lēmāt, ņemtu vērā to, ko Eh, valdības ir lēmušas attiecībā uz e, Transeiropas tīkliem, un lai tie tiktu atspoguļoti nacionālajos plānos. Es pat nenosaukšu savas valsts piemēru, bet, Krāmerkungs, jūs zināt, eh, kā viss notiek, un nacionālajie plāni ir atrauti no Eiropas plāniem. Paldies! Jā, nu tāda jau ir mūsu pieredze to mēs arī balsojumā redzējām, tur, kur mums bija liels vairākums par projektiem, un tad dalībvalsts teica, nē, mēs tos nevēlamies, un tad arī tos nevar īstenot, jo mēs kā parlaments varam lēmt tikai par līdzfinansējumu, bez dalību valstu finansējumu, un ja viņi to nevēlas, mēs neko nevaram iesākt. To mēs zinām, Bet mēs tikai lemjam par daļu no tā. Ja būtu simtprocentīgs finansējums no mums, tad mēs varētu arī teikt, ka jums simtprocentīgi ir jāizteno, bet tad dalību valstis, kurām jāfinansē 60-70%, viņi saka, nu tad mēs noteiksim, ka, kam ir prioritāte, un tad nacionālajā parlamentā sēžot to varētu arī atbalstīt kā nostāju. Bet mums ir nepieciešama tieši tādēļ laba sadarbība. Tikko bija Baltijas valstīs, un Rail Baltica ir ļoti svarīgs projekts Eiropas Eiropas līmenī, bet tā vai tā viņi strīdas par katru pēdējo sīkumu. Bet es to labi arī zinu no reģioniem. Arī Vācijā starp federālajām zemēm tikko kāda autobusu līnija šķērso federālo zemi, ja mēs to mājās būtu labi, labāk formulējuši un tikuši galā, tad mēs varētu teikt, jā, jums jādara tāpat, bet ja mēs paši netiekam galā ar šādām lietām, nu tad vajadzētu būt piesardzīgiem citiem ar pirkstu kratīt. Atceros bijušo eh, bundesprezidentu Gustavs Kainemans, rādot ar pirkstu uz citiem, eh, tad tu saņēmsi trīs tādus pašus tavā virzienā. Tagad Anna Vāgnere no Digi Regio pārstāvot Eiropas komisiju. Thank you very much, Chair. Good morning to everybody. Um, and uh, Paldies. this very lively and interesting discussion. Paldies, priekšsēdētāji. Šī ir ļoti interesanta diskusija, manuprāt. Ir um, ļoti patīkami uzklausīt ģenerētās idejas un paplašinātos apvāršņus uh, šī ziņojuma sakarā kā arī diskusiju, kura pieņemas spēkā, apjomā un svarīgumā. No savas puses es gribētu runāt par trim elementiem. Viens no tiem komisijas prāti ir visaptverošs transporta plāns. Šī ir nacionālajie vispārīgie transporta uh, uh, plāni ir daļa no eksanti nosacījumiem, kuri pirmoreiz kohēzijas politikas vēsturē tiek uzskatīti kā obligāta regulatīva prasība dalību valstīm, lai saņemtu finansējumu. Un komisija uzskata to kā ļoti nozīmīgu soli pareizajā virzienā. Jo tas ir viens no prioritārām tā ir viena no prioritārām prasībām, lai varētu labāk koncentrēt un virzīt fondus, uzlabojot to efektivitāti un iedarbīgumu. Un šajā sakarā būtiski ir uzsvert to, ka šie jautājumi zināmā mērā eh, tiek izprast reģionālā kontekstā, tie ir attiecinājumi uz ilgspējīgu transportu un to varētu saistīt kopā. Spēcīgākā veidā. Tāpat ir jāpastāv daži trūkstošie ķēdes posmi, un arī izskanēja atgādinājums, ka Connecting Europe ir ar savu nozīmīgu svaru šajā gadījumā. Tālāk E, runājot par use or lose principu, izmantojiet vai zaudējiet, es gribētu runāt par tehniskās palīdzības aspektu, e, kur kohēzijas, poli, ko kohēzijas politika sniedz valsts lēmē iestādēm, un tik tiešām jānorāda, ka tehniskā palīdzība tiek plaši izmantot kopš 2007. 13. gada vai, vairākās formās, kas jau tika sagatavots iepriekšējos programmēšanas eh, periodos un kas ir paredzēti, lai atbalstītu pareizu sagatavošanu ietilpīgiem infrastruktūras projektiem. Un iespējams, ka dalību valstīm pietrūkst pieredzes vai padoma šādos gadījumos. Un tālāk trešais punkts no manas puses, ko es vēlētos uzsvērt, attiecas uz MVU un atbalstu MVU, lai varētu atvieglot piekļuvu finansējumam. Un šajā sakarā es gribētu uzsvērt vienkāršošanas iniciatīvu no komisijas puses it īpaši to darbu, kas ir paveikts augsta līmeņa grupā, kas tika izveidota, lai varētu koncentrēt uz vietas gūto pieredzi un apkopot idejas un piedāvāt risinājumus komisijas priekšlikuma formā, lai eh, fondu izmantošana varētu būt vieglāka tīri regulatīvā līmenī, nerunājot pilnīgi skaidrs par papildus prasībām dalībvalsts līmenī. Paldies! Paldies! Un noslēgumā vēlreiz vārds referentam. Dziękuję bardzo, dziękuję wszystkim Państwu za e, bardzo interesujące uwagi, zwłaszcza. Jā, paldies, paldies par ļoti interesantajām piezīmēm, kuras jūs izteicāt, kas attiecas uz ilgspējīgu transportu. Vēlos atzīmēt, ka tā kā ziņojumā mēs runājam par to, cik nozīmīgi šie fondi ir Austrum Eiropai. Un to es nesaku tādēļ, ka es pats būtu no Austrum Eiropas vai Centrāla Eiropas, bet gan tāpēc, ka es to zinu no personīgās pieredzes. Eh, ar nepacietību gaidu, protams, jūsu grozījumus, bet ir viena lieta, ko vēlos atzīmēt. Eh, šis ir mūsu atzinums citai komitejai. Lūdzu, atcerieties to. Tas nevar būt pārāk garš. Dažkārt ir eh, lietas, kuras ir jāpasaka, ir jāpasaka ļoti lakoniski un īsi. Paldies visiem par grozījumiem jau iepriekš. Danke sehr. Paldies. Vāciski saka, ka īsumā ir visas sāls. Uh, Tā kā šeit tas arī ir spēkā. Nu, paldies, ar šo punktu esam noslēguši. Termiņš grozījumiem 8. septembris 12. dienā. Būtu jāķeras klāt pie nākamā punkta, bet referents nav klāt. Viņš gan tulīt būs klāt, tāpēc īsts pārtraukums. Zadā. Oh, er ist gerade gekommen. Viņš ir tikko ieradies, tad jau varbūt varam uzreiz turpināt. Okay, wir können jetzt weitermachen. Varam turpināt. Vandenkamp kungs, mēs turpinām. Uh, äh, un zwar die Rolle des Fischereibezogenen tātad zvejas turisma loma zivsainiecības nozars dažādošanā. Referents Ištvāns Ujēlī un viņam arī dodam vārdu. Köszönöm szépen, elnök úr, tisztelt bizottság! Paldies, priekšsēdētāji, Mans ziņojums bija paredzēts 10.30, it kā es pēc tā vadījos, es atvainojos par kavēšanos, es biju ar delegāciju no Ungārijas. Tātad mēs e, sagatavojam atzinumu zivsēniecības komitejai, izteikšos pavisam īsi, e, kopsavilkums ir sagatavots, e, sūtīsim to um, Zilsvenes komiteja. Ungārs es esmu, tā nu, es, tā nu ir, um, mums piekļuvē jūrām nav. Uh, te es pieņemu, ka intereses lielākās ir uh, citām valstīm, bet es uzņēmos šo darbu tādēļ, ka uzskatu, ka turisms un turisma politika uh, aizvien biežāk eh, skar arī zivsainiecības intereses, un uzskatu, ka transporta un turisma komitejai ir kas sakāms šajā jomā. Un ir vairākas svarīgas lietas, eh, kuras mēs vēlējāmies arī iekļaut šajā tekstā. Tā ir nozare, kas rada darba vietas un mums ir vairāk ierosinājumu, kā uzlabot situāciju Zvejas turisms dažādās valstīs e, ir atšķirīgs, protams, vidusjūras reģionu valstīs tam ir lielāka loma un ir dažādas aktivitātes, e, atpū, zveja atpūtai, e, jūs jau zināt visas iespējas Protams, ka šāda veida turisms ir eh, atrodams arī valstīs, kurās, eh, kurām nav piekļuve jūrām, iekšēji ūdeņi tur tomēr ir. Un ir skaidrs, ka mūsu komiteja ir jāiesaist jebkuros pieņemtajos lēmumos šajā jomā, un tādēļ mēs kā transporta un turisma komiteja eh, mums ir jāsaglabā cieši kontakts. Uh, Tātad bija jau ziņojums iepriekš parlamentā, kas uzsvēra to, cik svarīgi ir ilgspējīgs turisms. Tāpat mums ir nepieciešams apzināties, ka turisti šodien ir ļoti labi informēti, viņiem telefonos ir dažādas mobilās aplikācijas, viņi viegli var saņemt jebkādu informāciju par praktiski jebkuru galamērķi, par jebkuru atrašanās vietu, līdz ar to mazām šādām vietām ir jāuzlabo savu atpazīstamību, ja tās vēlas izveidot darba vietas un piesaistīt turistus. Tādēļ ir nepieciešami ieguldījumi informācijas sniegšanā, kvalitātes uzlabošanā, autentiskumā un labai cenas un iegūtās vērtības attiecībai. Man un kolēģiem bija ļoti interesanti runāt ar šādu mazo kopienu pārstāvjiem, jo, teiksim, pēdējos 20 gados ir bijušas lielas izmaiņas un ir ļoti daudz tādu mazu vietu, kas uh, koncentrējas tieši uz makšķerēšanu. Uh, tagad tas viss iet plašumā un praktiski notikuši ievērojams pārmaiņas. Uh, Masu turisms zaudē savu tirgus daļu par labu šādām turismam. Jā, varbūt eh, te ir mazāk zināms turismu iespējas, eh, bet tās ir jaunas iespējas eh, makšķerēšanas turistiem un zvejas atpūtai cienītājiem. Un svarīgi ir tas, ka mazajām kopienām ir jāspēj arī saglabāt savu identitāti, tāpēc jāveicina ir ekoturisms, piemēram, kas varētu palīdzēt arī aizsargāt šo reģionu. Mēs prasām arī vienkāršot definīcijas attiecībā uz tā, ko konkrēti nozīmē, piemēram, makšķerēšanas turisms. Uh, Polija, Rumānija, apvienotā karalista, kā arī citas dalību valstis makšķerēšanas turismu uzskata par svarīgu nozari. Ir pat atsevišķas aģentūras, kas koncentrējas tieši uz šādu turismu veidu. Mēs vēlētos iepazīties ar to detalizētāk un prasīt komisijai eh, pētīt, kāda ietekme e, makšķeršanas turismam ir uz valstu iekšējo turismu. Un par finanšu atbalstu mēs prasām izmantot Eiropas struktūra fondus e, un e, arī daudzgad finanšu schēmas līdzekļus, ja iespējams, lai attīstītu zvejas turismu. Ir vairāki kvalitātes tīkli, šajā jomā izveidotu. Mūsuprāt, ir nepieciešams tāds Eiropas līmeņa dialogs, kur būtu pārstāvi no ostām, no vietējām kopienām, makšķernieku zvejnieku pārstāvi, kas varētu kopīgi spriest par to, kā veicināt atpazīstamību, kā nodrošināt informāciju, kas, protams, ir daudz plašāk nepieciešama par zveju un makšķerēšanu un tās iespējām. VisitEurope.com eh, lapspuse noteikti vēl ir jāuzlabo, tur varētu ietvert arī ilgspējīgas eh, zvejas turismu galamērķu sarakstu, piemēram. Un eh, pēdējais ir ierosinājums iekļaut mazā Eiropas eh, biznesa portālā eh, arī atsevišķa sadaļa par zvejas turismu. Tas pavisam īsi tāds izklāsts. Es ceru, ka viss bija saprotams un esmu gatavs atbildēt eh, uz jūsu jautājumiem un uzklausīt komentārus. Paldies! Paldies! Ēnu referenti nav klāt, bet, nu, dodam vārdu vienam Vandenkampam. Jā, paldies, priekšsēdētāji! Man pašam nepatīk eh, zveja. Es vienkārši neieredzu ūdeni. Pats dzīvoju Sieveningenu, eh, eh, Hāgas reģionā. Mums ir ļoti daudz šādu referentu pieminēto zvejas turismu aģentūru. Zvejnieki un makšķernieki, vismaz daži no viņiem, uh, vēlas eh, veicināt tieši šādu zvejas turismu. Un tad ir vienkārši zvejnieki, kas vienkārši vēlas zvejot un viss. Un tad ir arī tādi, kas vēlas eh, lielāku dažādību. Manuprāt, eh, atzinums ir vienkārši lielisks, ko mans kolēģis ir sagatavojis. Vienīgi skatos tagad devītajā punktā. par to, vai eh, Eiropas jūrlietu un zivsaniecības fonds eh, var tikt izmantots turismam un, un, un ar turismu saistītiem mērķiem. Nu, mēs varam to ierosināt, bet jautājums ir par to, vai zivsaniecības nozara, kas daudzās valstīs nav pārāk labā situācijā, eh, nezaudēs, ja būs spiesti veikt izmaksas arī turisma jomā. Jautājums, vai tas šobrīd ir šī fonda mērķos? Tas, tas tad būtu jāmaina, lai to varētu īstenot. Paldies. Paldies, Roberts Zīle. Yes, thank you, Michael, on behalf of... Jā, paldies. Eh, Rožas Tomasiņš, eh, kas ir mūsu ēna referents, eh, vārdā es atzinīgi vērtēju šo atzinumu un tādu stratēģiju izstrādu atbalstu, kas varētu veicināt attīstību mazajās kopienā, kopienās, palīdzēt arī ģimenēm un tiem, kas atkarīgi no zivsainicības nozars. EKR e ēna referente piemin starp šķēršļiem, kas ierobežo arī potenciāla izmantošana ir lielais sloks, kas ir eh, likt uz eh, maza mēroga navigāciju un arī nepieciešamību pār, pārveidot eh, kuģus, lai tie atbilst nepieciešamiem standartiem. Visai Eiropas dialogs starp tā saucējiem flagu grupām un iesaistītiem pusēm būtu atzīz, atzinīgi vērtējams. Ir ciešāk jāsadarbojas ar turismu ekspertiem, lai identificētu projekts un pieejamo finansējumu, lai piekļuvu Eiropas jūrlietu un zivsainicības fondam ļautu atbalstīt eh, dažādošanu šajā jomā. Tas jau ir tas, eh, ko eh, sacīja iepriekš, ka zvejas turisms Uh, un tās uh, rīcības grupas, tām ir jāsadarbojās savās starpā, lai varētu izmantot Eiropas uh, jūrlietu un zivsarniecības fonda līdzekļus. Mūsu N referenti neatbalsta atsevišķa finanšu atbalsts sniegšana e MMF ietvaros. Un tas ir tādēļ daļai, kāpēc mēs eh, iepriekš aktīvi nepiedalījāmies šī dosija apspriešanā. Jāpaldies Izaskuna Bilbao tālāk. Paldies, paldies priekšsēdētāji. Tātad atkal Maizners kundzes vārdā izteikšos, kas ir mūsu eh, grupas ēnu referente šim atzinumam. Viņa atzinīgi vērtē šo pašiniciatīvas atzinumu un, un ziņojumu kopumā, jo mērķis ir rast stimulus zvejas turismam. Ir ļoti daudz ģimenes uzņēmumu, eh, kas var kļūt par daļu no reģionālā turisma nozars. Viņiem ir ļoti pievilcīgi biznesa modeļi, kas var ļaut uh, kļūt par daļu no videi draudzīgas uzņēmē darbības. Mūsu ēna referenti vēlas izcelt divas lietas. Pirmkārt, septītais punkts un devītais punkts, kur ir atsauces uz lielākajiem izaicinājumiem, respektīvi faktisko īstenošanu. Un šobrīd šķiet, ka ir vesels eh, tīkls ar Eiropas eh, līmeņa noteikumiem šajā jomā, un ja uzņēmums vēlas eh, nodrošināt attīstību šajā jomā, tas ir ļoti sarežģīti. Tieši specializēties uz šo turismu veidu ir sarežģīti. Vācijā ir simtiem uzņēmumu, kas būtu interesēti veikt investīcijas, bet viņi nedrīkst izmantot savus kuģus un instalācijas ļoti stingro noteikumu dēļ. Uh, Tāpēc mums ir jāpalīdz izmantot MMF eh, līdzekļi. Līdz šim tie nav atļauti eh, izmantot eh, kuģu pārbūvei, lai tie būtu piemēroti zvejas turisma prasībām. Un viņi tādējādi varētu turpināt šo biznesu. Tāpēc 21. un 22. punkts ir tie punkti, kurus viņi vēlas atbalstīt. Viņi arī saka, ka ļoti laba ideja atvieglot eh, to prasmu iegūšanu, kas šai nozarei ļoti svarīgi. Nu, tāds bija Maizners kundzes viedoklis. Un es vēlētos arī no sevis pielikt dažas piezīmes. Mēs piekrītām, ka saimniecības nozarei ir jākļūst dažādākai. Tur ir nepieciešams dažādot. Bet, manuprāt, mums ir uz to jāpaskatās arī no, ne tikai no turismu transporta viedokļa, bet arī no MMF viedokļa. Es esmu arī zilsainicības komitejā, un tad, kad mēs runājam par dažādošanu šeit, mēs runājam par vietējo nozari, kuram ir ļoti spēcīga identitāte tas var piedāvāt atšķirīgu turismu veidu, jā, bet šī nozara saskars ar lieliem izaicinājumiem un sarežģījumiem. Kāpēc? Tāpēc, ka pietrūkst eh, nepieciešamo zvejas kvotu, un tas galvenokārt, kāpēc viņi ir ieinteresēti šeit, viņi nevar zvejot tā, kā viņi vēlas, lai viņu uzņēmumi būtu ilgspējīgi. Mēs daudz strādājam pie vides ilgspējības, uh, pie tā, lai nodrošinātu, ka resursu pietiek, lai zvejas flotes joprojām, eh, kas vēlas zvejot, to varētu arī darīt. Bet es domāju, ka šeit ir iestrādāts jau principā pretrunas. Mēs runājam par MMF līdzekļu izmantošanu, bet eh, sakot to, mēs gribam pateikt, ka zvejas eh, kuģiem tas ir jāizmanto, bet iemesls, kāpēc viņi to vēlas darīt, ir tāpēc, ka viņi nesaņem pietiekams kvotas, lai varētu strādāt visu gadu. Un tāpēc mēs runājam par dažādošanas nepieciešamību. Līdz ar to eh, tas ir viens no punktiem, par kuriem noteikti vajadzētu padomāt. No zivsainiecības nozars viedokļa šiem kuģiem būtu jāizmanto citi fondi, Jo šie mazie vidēji uzņēmumi, kas vēlas koncentrēties uz šādu turismu veidu, tiem būtu jābūt citiem fondiem pieejamiem. Tāpēc, runājot par EMMF, mums to vajadzētu paturēt prātā. Jā, mēs piekrītām, ka šī uh, opcija palīdzēs dažādošanai, bet es domāju, ka mums ir jākoncentrējas uz tiem zvejas kuģiem un e, tiem zvejniekiem, kas kvotu trūkuma dēļ un sarežģītās situācijas dēļ uh, nonāk grūtībās. Uh, Kāpēc viņam vajadzīgi piekļuvu līdzekļiem? Tāpēc, ka ir jāpārveido kuģi. Protams, ja kuģis var zvejot tikai trīs mēnešus gadā, nu viņi grūti varētu būt eh, veikt pielāgojumus, lai varētu gan zvejot, gan citā laikā arī turistus pārvadāt. Tāpēc eh, šādam iemeslim varētu izmantot līdzekļus no fondiem. Un, protams, apmācībai ir liela loma. Piekļuve resursiem un apmācība. Apmācība šiem zvejniekiem. Uh, lai nodrošinātu atbilstīgu atdeves līmeni, lai e, nozare e, turpinātu funkcionēt. Tāpat mums ir arī jāpievērš uzmanība sieviešu lomai e, saistībā ar zivsaimniecību. Sievietēm ir bijuši ļoti svarīga loma, un principāli daudz kur tieši sievietes šo nozaru ir uzturējuši pie dzīvības. Uh, bet runājot par dažādošanu, viņām bieži vien eh, nav tik vienkārši saņemt atbalstu no šiem fondiem. Tāpēc mums arī ir nepieciešams debats arī par to, kas ir atpūtas zveja, eh, ko tas īsti nozīmē, jo dažās eh, jomās atpūtas zveja vai šie kuģi, kas tiek izmantoti, ir pat vairāk, skaitliski vairāk nekā zvejas flotes kuģi. Uh, Līdz ar to mums ir nepieciešams analizēt to, kāda ietekme atpūtas zvejai ir uz faktisko profesionālo zveju. Jo dažos gadījumos var, viņi pat pārsniedz tās kvotas, kas uh, tur ir. Līdz ar to, es domāju, tur ir daudz par ko debatēt. Paldies, Karima Delī. Merci. Paldies, uh, priekšsādātāji. Es vēlējos atvainoties uh, mūsu ēnu referents Džils Evans vārdā. Viņa, diemžēl, nevarēja piedalīties šai sanāksmē šodien. Gribu jūs uzslavēt par uh, šo atzinumu projektu un tomēr vēlos pievērst jūsu uzmanību tam, ka Eh, zvejas turismam ir eh, jāsaskan ar upēm par eh, dabas mantojuma aizsardzību, dabas aizsardzību. To nedrīkst ignorēt. Un turi, ilgspējīgam turismam būtu jābalstās uz dabas aizsardzību. Un uh, zvejai būtu jāsaskaņo intereses ar mazām vietējām zvejnieku kopienām un būtu jānoskaidro, kādas ir vajadzības katrai pusei un kādi pasākumi būtu jāveic, lai aizsargātu, saglabātu mūsu kopīgo mantojumu planētu Zemi. Tāpat uh, nedrīkstam aizmirst arī par piekrastes zveju, par zveju, kas notiek uz salām. Un uh, tāpat nedrīkstam aizmirst par zveju ezeros un upēs. Ir jāpieskaņo uh, šie noteikumi visiem šiem zvejas veidiem. Paldies! Paldies! Tālāk. Šuica Dubravka. Dankušan, prezident. Paldies, priekšsēdētāji! Es vēlētos atzinīgu izteikt par šo ziņojumu, kā ēnu referente varu gan arī pilnībā piekrist sagatavotajam tekstam. Uzskatu, ka ir svarīga saikne starp eh, zvejniecību un turismu. Pati esmu no Horvātijas, no Dubrovnikiem. Du kas ir tieši piekrastē, tad uzskatu, ka piekrastes zveja ir ļoti svarīga vietējā un reģionālā turisma attīstībai. Sarunu laikā par Horvātijas iestāšanos Eiropas Savienībā mums bija jāpieņem e, vairākas normas, kas e, nebija pārāk izdevīgas vietējām kopienām laikam ejot un ar šo ziņojumu cerams mums būs iespēja mainīt dažas regulas, kas eh, zināmā mērā pat apdraud zvejniecību un vietējo kopienu identitāti. It īpaši ņemot vērā to, ka šādas vietējās kopienas, daudzas no tām pat eh, pilnībā eh, sevi nodrošina tikai izmantojot zvejniecību. Līdz ar to identitātes saglabāšanai un kultūras saglabāšanai e, ir jābūt prioritārai. Vietējās kopienās viens no tipiskajiem dzīvesveidiem e, lielā mērā ir tieši saistīts ar zveju, zvejas aktivitātēm, tāpēc mums ir jāatzīst, ka pastāv arī maza mēroga zvejniecība, un Es teiktu, ka zvejas kuģu pārveide un pielāgošanās turismu, zvejas turismam nav tik vienkārši. Eh, turisti vēlas eh, tīras galamērķus un Lielā mērā varētu teikt, ka vietējās kopienās tas ir liels ienākuma avots. Man prieks, ka mēs atzīstam to, ka tas tā ir un ka ziņojumā tas ir ņemts vērā. Un es domāju, ka ar dažiem uh, grozījumiem šis ziņojums noteikti tiks arī pieņemts. Paldies! Paldies! Komisijas vārdā Genovs kundze no, no Digimāre. Honorable members godātie deputāti, priekšsarētāji kungs, paldies, ka devāt man vārdu. Kā šī komiteja noteikti labi apzinās, komisija ir norādījusi, ka piekrastes jūras turisms ir viens no e, pieciem punktiem e, izaugsmas stratēģijā. Līdz ar to e, šī stratēģija ir tikusi izstrādāta. Un tiek e, noteikti pasākumi, kas ir jāizteno visos līmeņos, lai veicinātu jūras un piekrastu turismu. Viens no aspektiem ir tieši turismu veicināšana, eh, zvejas turismu. Tas palīdzēs dažādot turismu produkts. Mēs esam uzsākuši jau projekts un turpināsim to darīt. Mēs pievēršam arī lielu uzmanību iespējai sasaistīt zvejniecību ar turismu. Tas ir e, līdz šim darīts izmantojot MMF palīdzību e, tiešā pārvaldībā vai dalītā pārvaldībā. Tur tas notiek caur e, CLD palīdzību. Tādējādi tiek turpināts darbs, kas aizsākās jau iepriekšējā plānošanas periodā 2007. līdz 2013. gadā. Vairāk kā 300 vietējās eh, zivsainiecības da eh, darba grupas, jeb flag grupas ir izveidotas dalību valstīs. Vairāk kā 80% šo grupu atzina par prioritārām šādas ar turismu saistītas darbības. Vēl viens mērķis MMF un šīm flag grupām ir veicināt eh, zvejnieku aktivitāšu dažādošanu. Viņi ļaujot viņiem piedalīties papildinošās darbībās un palīdzēt eh, veicināt resursu ilgspējas nodrošināšanu. Tāpēc MMF finansē projektus, kas eh, veicina eh, akvakultūras un zivsērniecības attīstību. Un tāpat vēlos jūs informēt, ka MMF ietvaros ir atsevišķi pants, 30. pants, kas nosaka iespēju zvejniekiem pieteikties finanšu atbalstam, lai pārbūvētu savu profesionālu zvejas kuģi par tādu kuģi, kuru var izmantot turisma mērķiem. Tā kā tas jau ir dalību valstu ziņā izlemt, vai eh, prasīt šādu atbalstu. Un arī par apmācību. MMF ir pants, kas eh, ļauj pieteikties apmācībai un arī apmācību jaunajiem zvejniekiem. Uh, Vēl pavisam īsi par trim lietām, kas eh, šajā ziņojuma projektā ir iekļauta un kas eh, varbūt arī palīdzēs atbildēt uz jūsu jautājumu. Par 11. punktu un eh, nepieciešam analizēt sociālo-ekonomisko ietekmi, kas ir atpūtas zvejai uz iekšzemes turismu, iekšzemes akvakultūras un lauku reģionā, tas jau viss notiek. Izvērtēšana turpinās To veids komisijas dienesti, lai izvērtētu CLLD. Tas palīdzēs mums labāk izprast šo pasākumu ietekmi. Par 11 un 18 punktu un Eiropas Savienības pasākumu efektivitāti zivsainicības jomā 2014. gadā vēl viens pētījums eh, tika veikts, lai izprastu uh, Eh, kāda ietekme eh, ir aktivitātēm uz vietējām kopienām. Tika identificēti 5440 projekti, kas ir ļāvuši dažādot aktivitātes. Eh, šis pētījums ir pieejams internetā. Attiecībā uz 19. punktu komisija, izmantojot Farnet pro, darba programmu, plāno veicināt saikni starp uh, zvejas turismu un zvejas e, kopienu attīstību. Tas ļaus Farnet e, organizēt pasākumus, tiekoties ar flag grupām un ekspertiem Eiropas līmenī. Mēs ceram, ka tas veicinās vēl vairāk uh, ilgspējīgu turismu attīstību. Mūsu sadarbība ar Eiropas ceļojumu komisiju, kā tas tiek ierosināts 20. punktā par šo sadarbošanu, uh, Es nevaru pat uh, daudz atbildēt, varbūt kolēģi no Digigro var kaut ko sacīt. Uh, līdz ar to paldies referentām par atzinumu, un mēs ar nepacietību gaidam iespēju uh, sadarboties, lai attīstītu turismu arī tālāk. Un tagad vēlreiz vārds referentam. Paldies! Paldies priekšsarētāji kungs, godātie kolēģi! Paldies par ļoti noderīgajiem komentāriem. Daļa no tiem jau ir iekļauti tekstā, citas daļas tiks iekļautas tekstā, un vēlos uzsvērt uh, savus cerības, ka uh, visas vēlmes tiks apmierinātas, uh, cik vien drīz tas ir iespējams. Mēs jau savas vēlmes darījām zināmas komisijai, komisija saka, ka viss ir kārtībā. Un tagad uh, mēs tikai uh, gaidām pēdējos ierosinājumus, un tad mēs sagatavosim arī savu atzinumu. Paldies! Paldies! Grozījuma iesniegšanas termiņš ir 13. septembris 12. dienā. Tālāk uh, Nākamais darbkārtības punkts ir mehānisko transporta līdzekļu un to piekabi, kā arī tādiem transporta līdzekļiem paredzētu sistēmu sastāvdaļu un atsevišķu tehnisko vienīgu apstiprināšanu un tirgus uzraudzību. Referenta ir Karima Delī un viņa arī dod vārdu. Merci. Paldies, priekšsādātāji. Pa, paužu Nožēlu, ka tik nedaudz kolēģi ir palikuši zālē, jo, manuprāt, šis ir ārkārtīgi svarīgs temats. Darbie kolēģi, atzinums, ko mēs pieņemsim novembrī par uh, eh, transporta līdzekļu tirgus uzraudzību ir ārkārtīgi būtisks, un es to gribu pasvītrot īpaši, ka tas ir ļoti būtisks. Es uzstāju uz to tāpēc, ka šeit mēs runājam par noteikumiem, kas ārkārtīgi lielā mērā ietekmēs autoindustriju, un arī es tā ceru pozitīvā veidā mūsu veselību, klimatu un drošību. Runāšu ļoti skaidri. Pēc Volkswagen skandāla es lūdzu savā grupā izveidot izmeklēšanas komiteju, paldies pārējām grupām, kas to atbalstīja, un šī grupa darbojas tie, kuri šajā izmeklēšanas komisijā darbojas, un tādi ir eh, vairāk šajā uh, sēžu zālē, zina, ka darbs ir visai izglītojošajā grupā. Un ko mēs uzzinām? Ka dalībvalsts un Eiropas komisija ir ļāvusi izveidoties sistēmai, kur ir iespējama krāpšana līdz neiedzībai, optimizējot transporta līdzekļus, kuros uh, Eh, starpības starp eh, reālajiem izmešiem eh, slāpekļa dioksīdam laboratorijas un reālajos apstākļos var sasniegt pat desmit reizes. Nacionālās komisijas ir izveidotas vairākās dalībvalstīs un visas nonāk pie vienas slēdziena. Mūsu certificēšanas un kontrolas protokoli uh, nav pareizi, jo liela daļa transporta līdzekļu, kas Eiropā ir izgājuši testēšanu esošajos stendos, kas ir certificēti kā atbilstoši prasībām, vairs neatbilst standartiem jau pēc pirmajiem kilometriem. Šobrīd es nevēlos norādīt ne uz vienas konkrētas personas eh, atbildību, tā būs emisijas loma, bet norāda to, ka mēs esam devuši iespēju izve izveidoties sistēmai, kas ir pretrunā ar Eiropas vispārīgajām interesēm. Ko es saprotu ar vārdu sistēmu? Nosaukšu tagad konkrētu un precīzu piemēru, lai to aprakstītu. Šodien Volkswagen skandāls ir parādījis, ka pastāv uh, Eh, ierīces, eh, deaktivēšanas ierīces, eh, kas ir pilnīgi nelegālas, bet ir tādas par sierēdzi, kas ir pilnīgi legālas, un to paredz regulā 715.207, kas dod iespēju deaktivēt emisiju kontroli atsevišķos transporta līdzekļos testēšanas laikā. Un tas sagroza pilnībā rezultātu. Turklāt mēs neesam vienīgie, kas šādu praksi īsteno. Eh, mēs esam vienīgie, kas šādu praksi īsteno savienotajās valstīs tādas nav. Un tas noved pie atšķirības reālajos un laboratorijas apstākļos. Kas to vajadzēja eh, sagaidīt 2017. gadu? lai saprastu to, ka izmešu mērīšanai ir jānovieto detektors pie izpūtēji. To es saucu par inerci. Un šis jautājums attiecas uz tiem, kuri par mums balso, uz pilsoņiem un līdz ar to patērētājiem. Cits piemērs, ko patērētāji pārzina Jūs iegādājaties transporta līdzekli, kuri pēc eh, saskaņā ar eh, testēšanas stenda datiem patērē 6 litrus uz 100 km. Un sākot ar pilno degvielas eh, uzpildi, jūs konstatējat, ka patēriņš ir 20 līdz 40 reizes lielāks un uzskatāt to par normālu. Nē, tās nav normāli, un mēs nevaram būt iecietīgi pret šāda līmeņa pārsniegšanu, jo e, šāda iecietība, tad, kad mēs runājam par um, iecietību, tad mēs līdz ar to uzņemamies atbildību par 500 mm, tūkstošiem nāvis gadījumu uh, piesārņojumu dēļ. Un balstoties uz šiem datiem, ko tad no mums sagaida Eiropas pilsoņiem? Viss ir ļoti vienkārši. Viņi sagaida, ka tiks garantēta gaisa kvalitātes uzlabošanās. Nav nekādas jēgas izstrādāt standarts Eiropas līmenī, un šeit es domāju Eiro 5, Eiro 6, kas samazinātu eh, slāpekļa oksīda emisija apjomu, ja mēs nenosakām konkrētu juridisku uh, ietvaru, kas ir saistoši auto rūpniecībai. Otrkārt, ko sagaida pilsoņi? Viņs, viņi vēlas, lai homoloģēšanas procedūras būtu caurskatāmas un taisnīgas. Otrkārt, viņi sagaida, treškārt, viņi sagaida uh, tirgus uzraudzības sistēmas, kuras darbojas. Šodien tās nedarbojas, ir jānosaka regulāra kontrole visa transporta līdzekļu kalpošanas eh, mūža garumā, kā tas notiek savienoties valstīs, lai varētu attaisnot un atjaunot patērētāja uzticību ar savu ziņojumu. Es nevēlos uzņemties policijas lomu patērētāju vai e, valsts iestāžu priekšā, tā nav mana, bet emis komisijas loma, e, kur pat e, lielu. E, pilsētu, kuru darbības iespaidā pat lielu pilsētu mēri ir vērsušies justīcijas tiesā, bet es pieprasu sakārtot Eiropas autobūvi. Un šajā sakarā esmu iesniegus vairākus grozījumus. Pirmkārt, grozījumus, kas paredz ievērojami samazināt jaunu dīzelgeitas risku. Tas nozīmē izveidot Eiropas neatkarīgu uzraudzības iestādi, kas spēj veikt pati savu testēšanu līdzīgi, kā Armērikā darbojas vidas aizsardzības aģentūra. Otrkārt, jaunu sankciju sistēmu, kas viscaur Eiropā noteiktu vienotu uh, atsaukšanas vai remontēšanas principu gadījumos, kad tiek konstatēti uh, pārkāpumi vai nepilnības darbībā. Treškārt, par uh, homoloģēšanu, ir nepieciešams precizēt konstruktoru dizaineru lomu attiecībā pret eh, pārējiem ķēdes dalībniekiem, un šobrīd tā nav precīzi noteikti. Kamēr šīs lomas nav precīzi noteiktas, mums ir jāpanāk pilnīga caurskatāmība šo spēlētāju vidū. Un visbeidzot grozījuma attiecībā uz tirgus uzraudzību. Es piedāvāju izveidot vieto, vienot Eiropas uzraudzības iestādi ar budžetu, ar konkrētām pilnvarām, un es paredzu, ka šāda iestāde varētu vismaz pieprasīt no nacionālajām lēvējiestādēm atsaukt transporta līdzekļus, par kuriem pastāv aizdomas, ka tie darbojas nepilnīgi. Tāpat Esmu iecerējis sagatavot otro grozījumu kārtu, jo es ļoti rūpīgi sekoju izmeklēšanas komisijas darbam, un šis darbs jau ir noticis vairākās valstīs, un arī tas ir noticis Francijā. Atsevišķu ziņojumu ieteikumi un slēdzieni konkrēti Francijas gadījumā kas tika sagatavot vasarā, nav iestrādāti ziņojumā, bet atsevišķi no tiem nozīmē, ka ir jāsagatavo grozījumi konkrēti obligātā piekļuve eh, transporta līdzekļu programmu nodrošinājumam kontrolas laikā, jo tikai tādā veidā pastāv iespēja noteikt to, vai ir, eh, ir iestrādāta un izmantota ļaunatūra vai krāpšanas eh, programmu nodrošinājums priekšsēdētāji, es izmantoju varbūt nedaudz vairāk nekā 5 minūtes, tomēr, manuprāt, šim ziņojumam ir jābūt vismaz tādam, kā tu to sagaida Eiropas pilsoņi. Paldies! Eh, tā kā Robertam Zīlēm jādodas uz citu sēdi, viņam vārds tagad pirmajam. Uh, okay, so, so thank you, Chairman. So I, On behalf of Mr. Paldies, Tošanovska vārdā. Es uzstāšos, viņš ir ēnu referents par šo ziņojumu, un es tā, telegrāfiskā stilā izteikšos. Automobīļu rūpniecībā ir liela nozīme uz Eiro, Eiropas izaugsmes un, un nodarbinātības veicināšanā. Uh, Uh, bet ir uh, skaidrs, ka Volkswagen lieta nav saistīta ar tehniskiem dienestiem vai, uh, vai kontroles iestāžu problēmām, bet mums ir nepieciešama līdzsvarota pieeja. Komisijas priekšlikums veido jaunu kontrolas līmeni, kas grauj dalību valstu um, kompetenci un pilnvaras eh, tādas kā eh, kolēģi konsultācijas. Tādēļ referen, eh, mūsu ēnu referents neatbalsta ierosināto jauno uzraudzības iestādi, bet Tošanovska kungs pateicas autorē par sagatavotu atzinumu projektu un turpmāk arī piedalīsies sarunās. Paldies! Liels paldies! Tagad Bernārs Kūns. Paldies, priekšsēdētāji, šis temats ir būtisks, tas skar visu Eiropas rūpniecību un arī uh, vides aizsardzību, un uh, tas attiec uz mūsu pilsoņu uh, veselību. Protams, Šeit ir uh, runa nevis par, tikai par reālās braukšanas emisijām, bet uh, par daudz ko vairāk, kā minēja kolēģe. Viņa arī piesauca emis uh, izmeklēšanas komisiju, bet tā ir tikai daļa no šīs kopainas. Bet ir runa arī par uh, transporta līdzekļu un to piekāpju apstipri, tipu apstiprināšanas sistēmu, tātad šis jautājums ir daudz plašāks un specifiskāks, tātad runa ir arī par piekabēm, uz tām neatiecas emisijas. Nu, protams, uh, Uh, ir arī tādas prasības, kas ir eh, grūti īstenojamas attiecībā arī uz uh, emisijām un degvielas patēriņu, bet, protams, uh, ir ļoti svarīgi runāt par tipa apstiprināšanas iestādēm, lai visā Eiropā tas izmantot vienas un tās pašas iekārtas, jeb aparatūru. Uh, un lai auto uh, ražotājus kontrolētu neatkarīgas kontroles organizācijas, lai noskaidrot, kas ir iebūvēts transporta līdzeklī, gan attiecībā uz stūrs uh, uh, iekārtu, gan bremzēm, gan arī tas pats attiec uz uh, programmatūru. Tiešām šajā uh, gadījumā ir notikusi krāpšanās, un tas liecina, ka ir nepieciešama kontrole, ir nepieciešama pieeja autoražotāju datiem. Un arī PTI gadījumā bija šāda problēma situācija, ka vai šādus datus, kurus datus konkurences apsvērumu dēļ drīkst atklāt un kurus datus nedrīkst atklāt, kuri dati nav pieejami. Uh, un še, tas ir nepieciešams, lai varētu īstenot kontroli. Un nevar uh, vienmēr arī uh, garantēt Tātad pieņemt šādu tipu apstiprinājumu šīs atkārtotās pārbaudas arī ir jāveic tāpat, neapšaub, be, nav vispār jautājumu par uh, reālo braukšanas emisiju noteikšanu, bet CV pretestības vērtībām arī jābūt ir robeža sliekšņiem. Uh, un ir nepieciešams uh, nodrošināt sadarbību un koordināciju starp uh, tehniskiem dienestiem. Tagad komisijai ir šīs uzraudzības tiesības, tās tai būtu arī jāsaglabā. Es domāju, ka būs diezgan aktīvas diskusijas arī par to, vai ir nepieciešama šāda Eiropas uzraudzības iestāde. Es domāju, ka tas nav nepieciešams, bet ir stingri jānodala uh, autorāžotāji tehniski tiesiskie dienesti un uzraudzības iestādes, lai nebūtu nekādu potenciālu interešu konfliktu. Tiek, eh, nu, ir eh, runāts par arī to, kā šīs eh, iestādes saņem atlīdzību un lai varētu visur būt vienādas uh, nodevas noteikts visā Eiropā. Es uh, uzskatu šo ierosinājumu par problemātisku, bet visā Eiropā ir jābūt vienotiem nos, pamatnosacījumiem ražošanai, um, pārbaudēji un apstiprināšanai un ir jāpārbauda šie, šie automobiļi reālos braukšanas apstākļos uh, attiecībā uz visām uh, detaļām. Nu, um, mēs uh, trialogā runājām par atklātību un uh, ēnu referenti arī piedalījās apsvēršanās par, par tehniskiem jautājumiem. Ir jau izskanējuši ierosinājumi, ka ir jāpagaida emis komitejas darba rezultāti. Pirms mēs varam pievērsties tīpa apstiprināšanas jautājumu. Es domāju, ka tas nav nepieciešams. Mēs, protams, būs jāņem vērā uh, Uh, starposma atzinums uh, šim, uh, šai emis komitejai, bet mums ir jārīkojas ātri un strauji, domājot par tipu apstiprināšanu, par tehniskām prasībām, drošību un par reāliem emisijām, lai novērstu turpmākos skandālus. Merci. Tinre Vrodalona. Paldies, šis temats ir tiešām mums ļoti aktuāls un tas uh, sakrīt ar šo izmeklēšanas komisijas darbu, un tagad mums ir jāpauž viedoklis transporta komitejai. Diemžēl mums ir tikai tiesības sagatavot atzinumu, mums nav kopīga atbildība par šo jautājumu. Es daudzos jautājumos piekrītu mūsu referentai Karimai Delī, un es atgriezīšos pie izmeklēšanas komitejas Uh, vienotais tirgus bez harmonizētiem noteikumiem un bez kontroles ir būtībā katastrofa uh, kopīgajām interesēm. Protams, ieguvēji ir ražotāji, bet ne patērētāji un pilsoņi, kuri cieši no gaisa piesārņojuma. Un uh, tas nozīmē, ka mums ir vajadzīgs vairāk un labākas Eiropas. Nevar pieļaut, ka par šiem uh, Uh, automašīnu apstiprināšanas nosacījumiem uh, izlēma katra valsts par uh, atsaukšanas prasībām arī izlēmi katra valsts atsevišķi un ka būtībā šie autoražotāji apstiprina savus automobīļus tipus nevis tur, kur tas pat ir lētāk, bet tur, kur uh, varas iestādes ir vispielaidīgākās un uh, mazāk prasīgas. Tādēļ ir jāizveido standartizētas visas Eiropas procedūras, uh, ar testiem, kas tiek visur vienveidīgi piemēroti un ir jānovērš uh, interešu konfliktu, kas pastāv certifikācijas ķēdē. Ir jābūt uh, šīm uh, apstiprināšām iestādēm neatkarīgām no ražotājiem un um, uh, uh, tehniskās kontroles, un uh, šī neatkarība ir absolūti nepieciešama. Pat ja atbildības certifikāts ir izsniegts un arī pēc ilgstošas eksploatācijas automobiļu bilim ir jāatbilst visām šīm drošības un vides aizsardzības prasībām. Protams, mēs saskaramies tagad ar spiedienu virzīties strauji uz priekšu šajā darbā, nesagaidot izmeklēšanas komitejas darba rezultāts. Mums nevajadzētu pārāk steigties un vajadzētu pagaidīt izmeklēšanas komitejas darba rezultātus Un, nu, labi, ka iepriekšējais runātājs arī uz to norādīja. Mums ir jāsagatavo ziņojums un jāierostina normas, ņemot vērā to, kas mums tagad ir zināms, ko mēs esam noskaidrojuši, un mums ir jāatgūst Eiropas Savienības pilsoņu un patērētāju uzticību. Paldies! Tagad Džordžam Bakam vārds. Paldies, priekšsēdētāji. Es Uh, vairs nerunāšu par to, cik šis temats ir svarīgs un eh, sensitīvs, to jau kolēģi ir pateikuši, bet jāsaka, nedrīkstam izliet no vannas ūdeni kopā ar bērnu vai bērnu kopā ar ūdeni. Un mums uh, Eh, ir jāievēro normas, ir eh, jākontrolē, kā šīs normas tiek ievērotas, bet uh, pastāv joprojām robi likumdošanā, un pie tā mums galvenokārt būtu jāstrādā, lai šos robus aizpildītu. Uh, Karīma ierosina 14. grozījumu, lai nodrošinātu atklātību, lai uh, nodrošinātu uh, Mm, iestāžu neatkarību, pārbaudas iestāžu neatkarību no tehniskiem dienestiem un ražotājiem, tad to es pilnībā atbalstu. Un uh, tālāk runa par īstenošanas aktiem. Mums parlamentā ir ļoti negatīva pieredze šai ziņā. Es uh, piekrītu kolēģiem attiecībā par šo jauno lielo uzraudzības iestādi, ko ierosina Garim 28. grozījumā, es domāju, mums būtu jābūt piesardzīgiem. Jā, Eiropas uzraudzība ir nepieciešama, bet vai būtu jāveido atkal kaut kāda jauna superiestāde, nu par to man ir lielas šaubas. Nu, šī uh, kon konsultēšanās un uh, kontrole, ko viena uh, valsts kontrolē otru valsti vai vienas valsts iestāde kontrolē citas valsts iestāde, nu tas varētu gan novest drīzāk pie konflikta situācijām. Mm, drīzāk vajadzētu tādu Eiropas uzraudzību īstenot tālāk. Eiropā ir arī daudz mazo Eh, ražotāji, kas ražo nelielās eh, sērijā savus eh, ražojumus, un to mēs nedrīkstam aizmirst, domājam par kontroli. Ir arī daudz mazo transporta līdzekļu ražotāju, un ir jāparedz nodrošināt šiem ražotājiem elastību. Protams, ir jāveic kontroli, bet jāsaglabā arī elastība. Tagad Ilzes Kuna Bilbao. Paldies, priekšsēdētāji. No manas puses divas uh, idejas, kuras piedāvā mūsu kolēģis Dominiks Rikē, kurš nevarēja būt kopā ar mums. Viņš strādā pie šiem jautājumiem. Mēs uh, Alde grupā piekrītam certificēšanai un to, ka uh, jābūt Eiropas certificēšanai un nevis nacionāla līmeņa un arī aicinām atlikt uz vēlāk darbus, lai varētu mūsu darbu saskaņot ar remis, līdz tiek saņemts kāds konkrēts rezultāts no gatavošanā esošiem ziņojumiem. Paldies! Paldies, Inese Jālasender tālāk. Eh. Paldies, priekšsēdētāji, vēlos eh, pievienoties izskanējušiem priekšlikumiem. Pie Eh, pirmkārt sagaidīt eh, darbus, kamēr, eh, ko, lai tos pabeidz emis. Komisija pretējā gadījumā pātrināšana nebūtu pieņema, un otrkārt piesaistītiem kokomiteju šim tematam. Mēs esam sadarbojušies arī pagātnē vairākos, vairākās jomās, un es domāju, ka mums vajadzētu domāt par līdzdalību arī šajā gadījumā tālāk pār. Telīkundas priekšlikumi uh, ir tiesa, ka es vēlētos uh, eh, ne, noraidīt jebkādus iepriekšējus apsvērumus par darbību šajā vai otrā Atlantijas krastā, arī to, do, lai ne, neparādītos to, ka Amerikas vidas, vidas aģentūra būtu kādi eņģeļi, kur izdarījuši brī, lielisku atklā, atklājumu bet šajā gadījumā krāpšanās bija ar transporta līdzekļiem, krāpšanās bija konkrēta, pierādīta, un mums nevajadzētu vienlaicīgi nosodīt visu Eh, Eiropas transporta rūpniecību, jo tad, tāpat kā tad, kad jūrā ir eh, paisums, tad vienā krastā zvejnieki ir ar lielāku lomu un otrā ar nekādu. Mums ir arī jāpaturprātā, ka gal, mēs vadām lielākoties nelielus transporta līdzekļus ar mazāku patēriņu. Es arī gribētu, lai šis aspekts tiktu ņemts vērā. Vismaz pirmais etaps tas būtu. Uh, emisiju samazināšanā, tas būtu samazināt patēriņu uz šiem trim litriem izmantot mazāks transporta līdzekļus, tas jau būtu pirmais etaps, jo piedāvāt risinājumus, kur mēs zinām, ka um, um nozare un tirgus meklē savas iespējas, mums ir jādomā pār uh, um, maziem transporta līdzekļiem, un mums ir jābūt ļoti konkrētiem un viediem un piesardzīgiem, pie, izstrādājot eh, priekšlikumus redzēt, kas notiek. Tra savienotajās valstīs Tesla izstrādā savus transporta līdzekļus un ir e, tālāk lēmumi par e, elektriskajiem transporta līdzekļiem un eh, jāparad strateģiski lēmumi autobūvē, kuriem ir jābūt saistībā ar nacionālajiem lēmumiem. Un tāpēc arī atbalstu kolēģi Baku par to, ka Eiropas lēmumiem veidot eh, jaunu Eiropas lēmējiestādi ir būtiski, bet konkurence rūpniecībā ir izdevīga lielā mērā patērētājiem un arī rada iespējas strādājošajiem, tas ir pirmkārt, un otrkārt arī ir problēmas ar rūpniecisko noslēpumu, ar rūpniecisko kapacitāti. Un par sadarbību starp eh, partneriem jāpaturprātā, ka daudzās vietās notiek, eh, tiek pieņemti nacionāli lēmumi. Atsevišķas eh, jomas, kurās mēs neiesaistāmies, tomēr jārīkojas ir pakāpeniski jādomā, kā samazināt var patēriņu un kā ietekme, samazināt ietekmi uz vīdis. Mazināt CO2, manuprāt, ir ļoti noderīgi, bet nedrīkstam sagraut paši savu autobūvi un apdraudēt paši savas darba vietas. Tāpēc ir e, jautājumi, kas ir jārisina steidzami, tālāk ir vidēji termiņa darbi, jaunu instrumentu veidošana un tikai mēroka e- ekonomija var noro, panākt to, ka tie ir ātri pieejami tirgu. Un visbeidzot pasākumi ilgā termiņā, kas būtu struktūrālas izmaiņas, bet mēs to visu nevaram panākt jau uz rītdienu, sagraujot nopietnu daļu no Eiropas ekonomikas un kas pilnīgi e, e, noteikti ir zināmā mērā saistīta ar Atlantijas otrā krastā notiekošo. Dīters Kochs tālāk. Paldies, priekšsēdētāji! Vēlētos pateikties pirmkārt komisijai par priekšlikumu efektīvai tirgus uzraudzībai eh, tiem transporta līdzekļiem, kas jau tiek izmantoti, un lai tas neradītu papildus izmaksas lietotājiem. Paldies arī referentē Karimai par ļoti labo darbu, tomēr vairākas punktus uztver ļoti skeptiski. Pirmkārt, par Eiropas e, uzraudzības iestādes e, radīšanu. Par to jau tik runāts. Vairāk kārt e, tiek veikts atsaucis uz Volkswagen. Es vēlētos ne lai netiktu pieminēts viens konkrēts ražotājs. To es nesaku kā vācietis, bet gan tādēļ, ka pierādāmi ir vairākie autoražotāji, kas līdzīgi ir rīkojušies, respektīvi šmaukušies labi e, uztveru referentes nostāju par e, to, ka ražotāja un iestāžu e, kompetence un darbība ir stingri jānodala no tām, kas, kad tiek veikts pārbaudas. Šis kompetences nodalījums ir absolūti nepieciešams. Par priekšlikumu dalību valstīs noteikt eh, vienotu nodevu sistēmu, to es gan apšaubu. Eh, tas būt, pat būtu pretproduktīvi, jo tad varētu uh, sākties arī turisms, varētu teikt, šajā jomā. Uh, piecu gadu termiņš uh, atļauju saņemšanai pa īsu šobrīd Eh, atļaujas tiek saņemts līdz, eh, produkts, eh, līdz ražošanas izbeigšanai. Un es atbilstošu grozījumus arī sagatavošu. Paldies, tālāk Izmails Ertuks. Paldies. Pirmkārt, vēlos nolasīt Grapīnī kundzes kā ēnu referents viedokli Jā, es, es atvainojos, es domāju, ka Kristīna Revolt bija eh, jau runāja viņas vārdā. Nē, nē, es vispirms nolasīšu eh, ēnu referents. Eh. Concentration, colleagues. Yes, I, I would like to follow uh, the, the um, present now. Tātad es vēlos prezentēt uh, Grapīnī kundas uh, viedokli. Viņa saka, Eiropas uh, tipa apstiprināšanas iestādes uh, izveide ir laba ideja, bet tas prasītu budžeta uh, piešķiršanu atsevišķas regulas ietvaros atbalstu koncepciju, bet neuzskatu, ka šāda iestāde var tikt izveidota uh, izmantojot šo regulu. Uh, Vienlaicīgi es nevaru atbalstīt ideju, ka tiek izveidota iestāde vai aģentūra, kas pieņems deleģētos aktus. Saskarā, saskaņā ar Eiropas Savienības darbības līgumu 290. pantu vienīgā iestāde, kas var pieņemt deleģētos aktus, ir Eiropas komisija. Līdz ar to es uzskatu, ka ir nepieciešams, ka revīzijas palāta, jeb, jebkura cita komisijas eh, specializētā iestāde var veikt eh, pārbaudes eh, tipa pārbaudas iestādēs dalību valstīs, lai noteiktu, vai eh, šo iestāžu veiktās pārbaudas atbilst likumam un Tāpat arī jāpārbauda dalību valstu pārvaldība attiecībā uz to, vai likumdošana tiek pareizi īstenot. Es uzskatu, ka labāk sadarbības ar piestādēm dalību valstīs ir daudz svarīgāka. Kopīgais pētniecības centrs eh, ir pakļauts Eiropas komisijai un nodarbina zinātniekus, eh, lai veiktu pētījumus un sniegtu neatkarīgus zinātniskos eh, ieteikumus. Šis centrs varētu veikt neatkarīgus pārbaudas testus paralēli tam, kurus dalību valstīs veids tipa apstiprināšanas iestādes esmu gatavs ar savu politisko grupu tālāk apspriest uh, grozījumus, lai izvairītos no tā, ka e, lielākais sloks gulstas uz maziem uzņēmumiem. Paziņojumi beigas. Tālāk kaut ko nedaudz arī no savas perspektīvas, jo esmu viens no šīm izmeklēšanas komitejas locekļiem. Viens no svarīgākajiem punktiem šīs e, izmeklēšanas komitejas darbā vai kopumā pat e, Īstenībā trīs tādas ir. Kontrole, caurskatāmība. Un tālākas pārbaudas par to, vai tas ir īstenots vai nē. Tad man jāpāriet uz dzimto valodu, jo man vieglāk būs vāciski runāt attiecībā uz šiem tehniskajiem jautājumiem. Tipa apstiprināšanas iestāžu kvalitāte un piemērotība ir jānodrošina augstā līmenī dalībvalstīs, un tās arī ir labāk jākontrolē. Ideja par Eiropas līmeņa iestādi šai jomā ir laba un atbalstāma, bet tur ir jāiesaista dalībvalstis. Tipa apstiprināšanas un eh, tirgus uzraudzības iznākumiem ir jābūt publiski pieejamiem, lai atklātie pārkāpumi arī kļūtu visiem zināmi Tas, manuprāt, ir arī priekšnosacījums tam, kā testa rezultāti un tipa pārbaudas e, varētu tikt tālāk pārbaudīt e, neatkarīgas trešās puses. Šobrīd mēs to nevaram īstenot, jo pietrūks tehnisko datu, un tas ir jālabo. Kopumā solis no direktīvas uz regulu pāriet ir pareizais solis, un Tas, ka ir 28 atšķirīgas tipu apstiprināšanas iestādes, kas darbojas 28 e, atšķirīgās izpratnēs par kvalitātes standartiem, nav ilgspējīga ideja, un es domāju, ka tas daļai ir arī iemesls, kāpēc e, viss skandāls bija tieši tāds, kāds tas bija. Un tur daudz kas vēl paliek neatrisināts. Paldies! Paldies! Un tad es pats sevi iekļauju runātāju sarakstā. E, Inesē Alsendra teica, ka tiek apdraudēts darba vietas, bet kurš tad apdraudē šis darba vietas? Tieši paši ražotāji, autoražotāji, viņi apdraudēja darba vietas, viņi sagrāva savu uzņēmumu, viņi krāpās, krāpa cilvēkus, apdraudēja viņu dzīvības, eh, saīsinot viņu dzīves. Un no viņiem neviens nav vēl tiesas priekšā stājies, neviens nav eh, izmeklēšanā nosaukts tiek tikai diskutēts. Visi ir aizsargāti šie cilvēki, jo bija konfrontācija starp autoražotājiem un politiskajām organizācijām. Šī vienošanās pastāvēja eh, ar, ar tiem, kuriem bija eh, jābūt pārbaudēm. Jā, šeit nav runa, kā Dīters sacīja, tikai par Volkswagen. Šeit runa par praktiski visiem autoražotājiem. Un jā, Vācijas inženieri to bija atklājuši, bet viņi nebrauca uz ASV, nelidoja pār pa Atlantijas okeānu un redzēt šeit krāpjas. Nē, viņi šeit, Vācijā, informēja Vācijas valdību. Viņi informēja Eiropas komisiju, norādīja arī viņiem to pirms pieciem, sešiem gadiem, un nekas ne, nesakoja. Un tāpēc ir jāizdara secinājumi, un es zinu to no Volkswagen gadījuma, ar 300, auto, 300 eh, eiro par katru auto eh, būtu atrisināt šī problēma, bet to viņi izvēlējās ietaupīt. Tā vietā viņi tagad miljārdiem maksās, un viņiem tā arī vajag. Viņiem tas, ja viņi būtu pieturējušies pie likumiem, tā kā tas tika prasīts no katra cilvēka, ka viņi būtu ietaupījuši daudz naudas un būtu pozitīvā gaismā redzēt, redzami. Tad, kad sākās pirmais skandāls, vispār ieklusēja. Parasti taču būtu jābūt tā, ak, tie ir slikti, nē, mēs tērējām līdzekļus, mēs ievērojām likumus, visi būtu uzbrukuši viņiem, bet nē, nekas nenotika, un viss ir skaidrs, kā arī pārējie dara tieši to pašu. Vienalga, vai tā ir Itālija, Francija, Vācija, visi šmalcās, un tāpēc to nedrīkst atkārtot, ļaut atkārtot, tas ir pilnīgi skaidrs. Un vienmēr ir arī sacīts, kāpēc jābūt neatkarīgām iestādēm? Nu, es nedomāju, ka tā ir jābūt milzīgai Eiropas iestādēji. Tas ir pret uh, arguments vienmēr katru reizi, kad Eiropas uh, līmenī kas tiek prasīts, bet tai jābūt nepieciešamai kompetencei. Pārbaudīt, vai šī testi ir pareizi veikt vai nē, un ja, ja kaut kas nav kārtībā, tas arī skaidri jāparāda. To uh, arī neatkarīgās iestādes šim ir darījušas, ka tas īstenībā būtu valstiskā līmenī jādara. Mēs daudz eh, runājam par neatkarību, visi atbalsta neatkarību, bet tur piedar klāt arī vēl viens punkts - finansiāla neatkarība šīm iestādēm. Jo Eiropā eh, visu laiku bija tā, ka ir atsevišķi aut autoražotāji, kas eh, devās uz Luksemburgu, Vāciju vai Franciju, un tad bija cīņa par to, kam ir zemākās vērtības. Un Ja finansiāli viņi ir atkarīgi no tā, ka autoražītāji vērsīsies tieši pie manis, jo es nevaru būt tad pārāk stingrs, jo tad pie manis neviens nenāks. Man ir vajadzīgs finansējums, tāpēc viņiem jābūt absolūti eh, neatkarīgiem, un tāpēc tur ir eh, arī iespējams alternatīvas uh, finansējums pārdodot automašīnu par katru automašīnu vienu eiro investētu šai iestādēji, mums būtu absolūti finansiāli neatkarīga iestāde. Ja mēs to nevaram dabūt gatavu, tad mēs varam par neatkarību runāt līdz sliktai dušai, bet nekas nenotiks. T Tām ir jābūt eh, finansiāli neatkarīgi kā tuv institūts Vācijā, kas ir finansiāli neatkarīgs, un tāpēc mēs varam teikt, jā, šo, šo mašīnu es varu braukt eh, labi, ar šo būtu apmierinoši, ar to nē. Tāpēc institucionāla neatkarība, protams, bet galvenokārt jau finansiālai neatkarībai jābūt. Jo savādāk tas viss tikai atkārtosies. Un to, es domāju, jau šobrīd e, neviens nevēlas. Daži varbūt sapņo, ka varbūt mēs turpināsim to darīt un mūs nenoķers, bet tā nedrīkst būt mūsu uh, darbības līnija. No Digi Grow tālāk Eiropas komisijas pārstāvu. Thank you very much, Mr. Chairman, and good morning, everyone. Paldies, labrīt! Vēlētos pateikties pirmkārt e, referentei par šo ziņojumu projektu. Komisija uzskata, ka gan ziņojuma projekts, gan grozījumi iet e, ļoti tuvu tām, ko komisija ir ierosinājusi savā priekšlikuma projektā. Mūsu mērķis ir nodrošināt, ka tipa apstiprināšanas e, sistēma Eiropā kļūst robustāka, efektīvāka un, pirmkārt, jau uzticamāka. Uh, Un mēs uzskatām, ka ziņojuma teksts eh, lielā mērā arī eh, atbilst šīm prasībām un atbalsta arī komisijas skatījumu. Un, un mēs varam atbalstīt lielāko daļu no grozījumu priekšlikumiem. Jāsaka arī, ka ir tikpat svarīgi, ka komisija Parlaments un konkrēti šī komiteja sūta tikpat stingru signālu, ka ir nepieciešams fundamentāls sistēmas izmaiņas, un to arī dara šis ziņojums. Ka mēs nerunājam tikai par kosmētiskām izmaiņām, bet gan par pilnīgu sistēmas pārveidi. Mēs uzskatām, ka šāds stingrs signāls no šīs komitejas ir ļoti vajadzīgs. To mēs arī atzinīgi vērtējam. Mēs šodien neapspriedīsim grozījumu detaļas, vienkārši vēlos pievērst jūsu uzmanības dažiem grozījumiem, dažām izmaiņām. Ko mēs noteikti varam atbalstīt, ir visi grozījumi, kas ir vērsti uz lielāku caurskatāmības nodrošināšanu, uz labāku lomu nodalījumu dalībniekiem tipu apstiprināšanas procesā. Tāpat arī saprotam, cik vides eh, jomā ir sensitīva situācija, kā tas arī atspoguļojas ziņojumos, eh, satuniet grozījumos. Uh, Un eh, tas ir arī svarīgi uzsvērt to, cik, svar, cik būtisks ir eh, vides eh, lietas. Tāpat arī tirgus uzraudzības procedūru un īstenošanas procedūru stiprināšana ir svarīga. Neiedzinoties tālākās detaļās, mēs uzskatām, ka lielākā daļa no šiem grozījumiem ir atzinīgi vērtējama, un mēs esam referentes un šīs komitejas rīcībā, lai varētu pieslīpēt vēl tekstu Tomēr ir divas, trīs lietas, kuras vēlētos vēl izcelt, kur Eiropas komisijai ir bažas. Pirmkārt, saistībā ar neatkarīgās iestādes izveidošanu. Tas, ko mēs ierosinām, ir izveidot uzraudzības sistēmu un neatkarīgas uzraudzības sistēmu, kas būtu pietiekama, lai nodrošinātu, ka tirgus uzraudzības lomas tiek īstenotas dalību valstīs. Un mēs caur eh, komisiju un JRC varam arī eh, to darīt. Ļoti svarīgs ir neatkarīgs princips, kā to uzsver arī referente, bet neatkarība tikai viena no kompetencijām, kas tiek prasīta. Protams, arī nepieciešams budžets, personāls, laiks Un mēs noteikti uzskatām, ka neatkarībai ir jābūt iekļautai uh, sistēmai daudz vairāk, bet varbūt ne gluži izveidojot atsevišķu iestādi. Otras ba uh, no bažām saistās ar um, laika aspektu priekšlikumam. Mēs atzinīgi vērtējam uh, Eh, emis komitejas eh, darbu, bet es vēlētos norādīt, cik šie jautājumi ir steidzami. Mēs runājam par sistēmas reformēšanu, tādu sistēmu, kas nesniedz nepieciešamos rezultātus un nav optimāla, un eh, kas nav pietiekami vērsta uz patērēta aizsardzību. Līdz ar to jebkura kavēšanās nav vēlama. Mēs nerunājam par vilcināšanos, par steigšanos uz kvalitātes rēķina, sasteigšanu tātad, bet ir pie šiem jautājumiem jāstrādā, jāstrādā pēc iespējas ātrāk. Pēdējais komentārs attiecas uz noteikumiem par emisijām kā tādām. Mēs uzskatām, ka ierosinātas izmaiņas ir taisnīgas, bet eh, tipa apstiprināšanas reģistrācija nav pareizā vieta, kur risināt eh, jautājumus par eh, dzinēju stratēģijām To dara atsevišķas regulas, eh, kas vērsts uz emisijām. Tur būtu jābūt visām šīm lietām. Bet, kā jau minēju, esam komitejas rīcībā, lai palīdzētu atrast labākos formulējumus un risinājumus pieminētajām problēmām, bet kopumā mēs atbalstam šī brīd, šobrīd eh, sagatavoto ziņojumu projektu. Paldies, un e, tagad vēl referentē vārds. Priekšsētātāji, dārgie kolēģi, esmu gandarīta dzirdot, ka komisija šodien saka, ka jāstrādā turpmāk ir ātri, lai gan patiesībā komisija ir bijusi pasīva nu jau desmit gadus strādājot pie šī dosija, un tas jau, manuprāt, ir ļoti nopietni. Es uzskatu, ka šis ir ļoti svarīgs temats, un ja ir jāizmanto laiks, tad tas ir jāizmanto. Mēs nevaram uh, likumdošanu gatavot tādu, kur pēc uh, gadiem nāk gaisma skandāli. Gatavojot šo tematu, ir sadarboties roku rokā ar IMCO un NV. Mēs uzreiz izvēlējāmies emisiju piemēru, jo tas bija skandāls, kurš atklājās un parādīja to, ka ja kontrolas nav efektīvas un parādās neiedarbīgas NOX normu gadījumā, attiecīgi pārējās kontrolas būtu pareizas. Nē, tā tas nav. Ja NOX kontrolas eh, nav pareizas, tad ne pie drošības, ne pie motoru kontrolas arī tās nebūs pareizas, jo NOX ir e, aizverga redzamā daļa. Vēl viens jautājums, par ko es vēlējos runāt, dārgie kolēģi, ir tāds, ka jūs visi norādījāt svarīgas lietas, kontrolas jautājums un neatkarības jautājums. Un šodien priekšsādātā jūs arī papildinājāt to ar finansiālu uh, eh, raksturu jautājumiem. Es vēlos norādīt, ka mēs nevaram atļauties dzīvot bez kontrolas. Es saprotu, ka tā ir liela aģentūra un pēdējā. Uh, emis eh, uzklausīšanā komisārs Ferhogens eh, uzstājās, un man no savas puses ir rodas reāli jautājumi par Eiropas komisiju un tās neatkarību. Manuprāt, un jūs pareizi norādījāt, kā amat jautājumi ir jārisina šajā ziņojumā, kurš garantē lemj, jūs pilnīgi pareizi to norādījāt, e, kas lemj par homoloģēšanu. Vēl viens izaicinājums ir verificēšana un Noslēgumā vēlreiz es vēlos atgriezties pie tā, ka mēs nevaram turpmāk vairs pieņemt argumentu pār strādājošo bezdarbu, ja mēs ķersimies klāt autobūves nozarei. Ko es ar to gribu teikt? Es gribu teikt, ka autobūvē strādājošie kļuvuši par upuri skandālam ar autobūvniekiem, jo pirmkārt viņi tiek piespiesti pie cienas ar krāpniecības programmu nodrošinājumu, ar pagātnes uh, rūpniecību, uh, jo šobrīd strādājošie ir jāparedz viņiem iespējas eh, pārkvalificēties darbam. Un, diemžēl, šajā situācijā strādājošie būs pirmie upuri, jo notiek pasivitāte saistībā ar visu, ko mēs vērojam šodien. Domāju, ka debates būs vētrainas, Bet jūs jau, kolēģi, atgādinājāt, diemžēl tas attiecas ne tikai uz Volkswagen, tas attiecas uz ļoti daudziem autobūvniekiem. Un mūsu mērķis ir, lai Eiropā nebūtu dizelgeitas un lai mēs likumdevēji varētu parādīt to, ka pirmkārt mēs varam sagatavot normas, kuras ir jārespektē, un otrkārt atjaunot patērētāju tiesības, kuri tika patiesi apkrāpti šajā jomā, un es domāju, ka tam ir jāpieliek punkts, ir jāraksta jauna Eiropas vēsture un jāpierāda, ka Eiropa aizstāv savus pilsoņus, to veselību, aizstāv apkārtējo vidi un aizstāv eh, tiesības uz tīru gaisu. Paldies, eh, grozījumu Iesniegšanas termiņš 13. septembris 2012. dienā. Ar to mēs būtu izsmēluši mūsu sanāksmi, darba kārtību. Tālāk turpināsim aiz slēgtām durvīm koordinātoru sanāksmi.